J'ai donc envoyé une question sur le Kyrgyzstan. Kolēģi, Kirgistāna cenšas veidoties par parlamentāru demokrātiju, tas ir atums šajā reģionā, bet jau vairākus mēnešus mēs vērojam visai satraucošu situācijas, piemēram, likumprojekts par NVO, likumprojekts uh, E, netika pieņemts, tomēr ir mēģinājumi ierobežot pilsoniskās tiesības, paplašinās valsts noslēpuma e, jēdzienu, un tāpēc e, mans jautājums par likumdošanu, kas ierobežo cilvēktiesības, ir viens otrkārt runājot par cilvēktiesību aizstāvja valsts dienvidos Ošā, konkrēti Askarova gadījums, kurš ir notiesāts mūsu prāt netaisnīgi uz mūžu. Viņš ir ticis spīdzināts cietumā, viņa veselības stāvots pasliktinās, tāpat ir citi cilvēktiesība aizstāvji, kurus aizskar un apdraud valsts iestādes, kā arī radikāli noskaņotie iedzīvotāji. Tāpēc gribētu dzirdēt e, ADD versiju. Varbūt jūs atbildētu. Yes, good morning. Labrīt par. Um. Kilnilsenas kundzes jautājumu. Mēs uh, atbalstām jūs jautājumu pirmo pusi, kad jūs norādījāt uh, pozitīvas tendences Kirgīzstānā mūsuprāt, demokratizācijas process notiek šajā reģionā, un mēs mēģinām to atbaltīt, atbalstīt, stiprinot demokrātiju, tiesiskumu valstī. Un tieši tāpat, kā jūs norādījāt, pastāv problēma ar šo jauno likumprojektu. Tas vēl nav pieņemts, tas ir parlamentā, skatīšanas procesā un plašāk runājot valstī. Var veidoties, veidojās pilsoniskā sabiedrība, e NVO aktīvi piedalās sabiedrības darbā, Eh, ietekmē lēmumu pieņemšanas procesu, tomēr parlamentā ir mēģinājumi mazināt NVO tiesības. Pirmkārt, mūsu nostāja ir tāda, ka šī iniciatīva var novest tikai pie plaisas eh, palielināšanas eh, Kirgīzijas sabiedrībā šajā laikā un mēs cieši sekojam notikuma attīstībai. Notiek publiskas debatas šobrīd Kirgistānā. Izskan arī pozitīvi signāli, kā jau es sacīju, no pilsoniskās sabiedrības, NVO aicina atsaukt šādu likumprojektu un parlamentam tiek pieprasīts uh, veidot NVO politiku. Nesen notika parlamentā publiska uzklausīšana, kurā parlamenta e, cilvēktiesību komisijas priekšsēdētājs norādīja, kā komiteja skatīs NVO jautājumu, un mēs varētu sagaidīt e, negatīvu balsojumu cilvēktiesību komisijā. Tāpat arī ir negatīvu nostāju no valsts tiesību sarga, kurš arī ir nobažījies pār šo situāciju un aicina deputātus atbalstīt. Atturēties no šādu iniciatīvu atbalstīšanas likums vēl nav pieņemts, debats turpinās, un, kā jau pagātnē mēs rīkojāmies, mēs turpinām paust bāžas pār šo likumu Kirgīzijas eh, lēmējiestādēm. Pār jūsu jautājumu otro daļu situāciju dienvidos, eh, Askarovu gadījumu, mēs apzināmies šo situāciju, mēs esam cieši sekojuši Askarovu tiesas procesam no paša sākuma kad mēs pieminējām taisnīgas tiesas gadījumu un e, esam aicinājuši šo lietu pārskatīt. Pagājušajā gadā ir divas reizes Askaros apmeklēt cietumā. 20. oktobrī Eiropas Savienība ir e, nākus klāt paziņoja paužot nožēlu pār 16. oktobra augstākās tiesas lēmumu neuzsākts izmeklēšanas par Askarovu sūdzībām par spīdzināšanu. Un šajā paziņojumā mēs esam aicinājuši atbalstīt starptautiskās saistības un skatīt šo jautājumu. Un visbeidzot. Runājot par mūsu atbalstu valsts dienvidu daļai, man zināms ir, ka vairāki cilvēktiesību projekti ir koncentrēti dienvidu jautājumiem, piemēram, uh, Eh, politiskā iesaistīšanās Dienvidu eh, Kirgistānā, bērnu tirzniecības novēršana, programma, lai stiprinātu NVO kapacitātes Eiropas iniciatīvas ietvaros, lai gan arī šis projekts ir viss valsts mērogā, tomēr ir nozīmīgs valsts dienvidiem. Paldies! Paldies! Vairāk jautājumu nav un. Nākošais ir jautājums par Krieviju. Dānska kungs. Pats atrodas šobrīd Viļņā samitā, un es īsumā pieminēšu jautājumu, tas attiec uz Krievijas amatpersonu vīzu ierobežojumiem tādām personām, kas ir iesaistīts Sergeja Maņicka nāvis gadījumā Krievijām. Eiropas parlamentā pagaidām mēs neesam saņēmuši padomas atbildi, un augstā pārstāve nav iekļāvusi šo jautājumu ārlietu eh, padomas eh, darba kārtībā. Tāpat arī komisija saistībā ar to, ka pie, eh, vairāki, pie 50 tūkstoši Krievijas dienas pasu turētāju varēs brīvi ceļot uz Eiropas Savienību. Šāds eh, dokuments tiek noslēgts, un arī šis dokuments drīzumā nonāks parlamentā ratificēšanai. Mēs gribam lūgt eh, no Edepas eh, skaidrojumu, vai tai ir izdevies vienoties ar šajā gadījumā ar Krieviju un dienesta pasu turētājiem, kuriem būs brīv, tiesības brīvi pārvietoties Eiropas Savienībā. Pirmkārt, otrkārt, vai šī vienošanās tiks apstiprināts padomē un parlamentā, vai ADD var paskaidrot, ko tā ir iecerējusi saistībā ar parlamenta pieprasījumu saistībā ar Magnitska saraksta tā saucamā vīzu ierobežojumu un kāpēc līdz šim nav nekādas darbības izdarītas. Thank you, Paldies, priekšsēdētāji. No mūsu puses. No ADD vispirms izteikšos, pēc tam došu vārdu komisijas attiecīgajai ģenerāldirekcijai, bet Magnitska gadījums mūsuprāt ir nopietns. Mēs esam to apsprieduši iepriekš. Krievijas lēmējiestādēm ir jāveic ticama, nopietna, padziļināta izmeklēšana un vainīgie jāsauc pie atbildības. Šajā sakarā ir notikušas divas neatkarīgas izmeklēšanas, kuras ir uh, atklājušas, ka Sergejs Magnitskis ir ticis pakļauts spīdzināšanai un necilvēcīgiem apstākļiem. Mūsu nostāja ir skaidra, tā ir tikus uzsvērta vairāk kārt iepriekš, un arī taiskaitā parlamentā ir bijuši vairāki publiski paziņojumi no augstās pārstāvs puses, un kā jau es sacīju, mēs pieprasām noskaidrot, kā Magnitskis gājis bojām. Eiropas Savienība ir noraizījusies par notiesāšanu Magnitska un ir nobažījusies par netaisnīgiem procesu un nepārliecinošiem pierādījumiem. Tāda ir mūsu nostāja, un mēs skaidri to gribam darīt zināmu Krievijas lēmējiestādēm visos līmeņos, tāpat arī nu jau ir gadi pagājuši pēc Magnitska nāves, mēs eh, turpinām to darīt. Šo jautājumu eh, pieminēja arī Van Rompējs, nosūtīja vēstuli Krievijas eh, partneriem pagājušajā gadā, pieprasot skaidru risinājumu. Vairāk kā šis jautājums ir ticis skatīts visaugstākajā līmenī, tā skaitā mūsu cilvēku tiesību konsultācijās ar Krieviju Eh, in Brussels. Kas notiek Briselē? Un mēs turpinām strādāt pie šī jautājuma. To es eh, no savas puses varu papildi, papildināt un tālāk eh, jautāju, atbildi papildinās citu. Paldies, tad nākošais ir Didriks eh, Palmans no Home ģenerāla direkcijas. Good morning. Um... Jā, labrīt, priekšsēdātais kundze, labrīt. Pat tiešām mēs šobrīd esam eh, sarunās ar Krieviju par eh, vīzu atvieglojumu nolīgumu, un tas būs tāds kā uzlabots nolīgums. Jūs droši vien zināt, ka jau tāds ir spēkā starp Eiropas Savienību un Krieviju. Tagad vedam sarunas eh, par uzlabot šī nolīguma versiju, kas būtībā nozīmē, ka uh, pastāvošais nolīgums tiks modernizēts. Un sarunu mandātā mums tiešām ir iespēja arī uh, pieņemt uh, bezvīzu režīmu biometrisko dienestu pasturētājiem. Bet šīs sarunas joprojām vēl nav Uh, noslēgtas, un viss šis jautājums par dienas pasturētājiem ir iestrēdzis, jo no Eiropas Savienības puses ir virkne dalību valstu, kurām ir uh, drošības uh, bāžas par šo cilvēku kategoriju, un tāpēc šajā jautājumā sarunas ir iestrēgušas, un netuvu nav šo sarunu noslēgums. Uh, pirms mēs varam to iesniegt padomē un parlamentam apstiprinājumam. Tāda ir situācija šajās sarunās tagad, ko es varētu piebilst, un tas atsaucas uz šo konkrēto Magnitska lietas jautājumu, ir tas, ka, protams, dalībvalstīm ir iespēja jebkuru cilvēku, kuru tās nevēlas ielaist savā teritorijā, uh, ielikt eh, attiecīgā uh, SIS sarakstā, tātad iekļaut SIS sistēmā, uh, tātad ja šī persona uh, ierodas uz robežas vai piesakās uz vīzu, tad uh, tai netiks uh, dot atļauju ieceļot. Tā ir iespēja, kāda dalībvalstīm ir. Šajā jautājumā komisijai nav teikšana, mums nav pieejas SIS mēs nezinām, kurš tur ir iekšā, tā ir tīra dalībvalstu kompetence, bet tāda iespēja pastāv. Tas ir tas, kas man ir sakām šobrīd. Ja ir vēl kādi papildu jautājumi, varu atbildēt arī uz tiem. Paldies! Thank you! Mēs paldies! Jūs teicāt, ka vēl netuvu nav uh, brīdis, kad varēsiet iesniegt uh, nolīgumu padomē un parlamentam, vai es. Uh, to varu iztulkot tā, ka tas nenotiks šajā sasaukumā, šajā parlamenta sasaukumā. Nu jā, ir grūti paredzēt. Personīgi es teiktu, ka tas ir maz iespējams, bet to nevar izslēgt. Janvārī vēl būs tikšanās un būs arī samits. Krievi, protams, ļoti vēras, vēlas pieņemt šo uzlaboto vīzu atvieglojumu nolīgumu. Uh, jo tas paredzēs ne tikai šo bezvīzu režīmu dienestu pasturētājiem, bet tas atvieglos eh, ceļošanu un eh, cilvēcīgo kontaktu veidošanu. Un dienestu pasturētāji ir tikai ļoti maza daļiņa no to cilvēku kopumu, kas varēs gūt labumu no šī nolīguma. Tātad eh, Krievija ļoti vēlas šo uh, nolīgumu noslēgt, bet uh, ir bloķējoši dalību valstu minoritāti mūsu pusē, kas uh, ir ar šīm drošības bažām. Tātad es teicu, es jau jums teicu, ka es domāju, ka tas diez vai notiks šī sasaukuma laikā, bet uh, to nevar izslēgt. Tas tiks skatīts korepērā, un pirms mēs varam noslēgt nolīgumu, Koreperam ir arī vēl viens nosacījums, ko viņi ir iesnieguši, proti, ka šis nolīgums ir jāskata kopējā ES un Krievijas attiecību kontekstē, kas nozīmē, ka e, šī vīzu nolīguma noslēgšana notiks izvērtējot vispārējās Eiropas Savienības un Krievijas attiecības. Uh, Šis otrais nosacījums, kā mēs to saucam, e, var ietver dažādus elementus, e, kas ir saistīti ar Eiropas Savienības un Krievijas attiecībām. Viena lieta, kas te būtu jāpiemēr, ir e, pasažieru datu reģistra likumdošana, ko dalībvalsts tagad, ko es atvainojos, Krievi tagad ir ieviesuši, un uh, un tas var apdraudēt šo vīzu nolīgumu noslēgšanu. Paldies! Paldies! Tagad eh, mums ir Anas Gomešas jautājums par Kazahstānu. Un šeit es tikko saņēmu ēpastu vakar vakarā, ka viņa šobrīd ir ceļā, atgriežoties no AKK es sanāksmes Atisabebā un nevarēs pie mums ierastīs. Es neredzu šeit nevienu sociālistu deputātu, kas varētu e, uzklausīt atbildi. Vai to varētu iesniegt rakstiski? Ja? Paldies. Tad mums bija Kazāka kunga jautājums par turkmēņu ko kopienas pārstāvju iebiedēšanu Irākā. Mēs to apspriedām vakar, jo mums bija uzklausīšana, bet uh, laika trūkuma dēļ jūs kolēģis nevarēja atbildēt, bet uh, Kazāka kungs uh, ļoti labprāt būtu uzklausījis pilnīgi atbildi. Um, jūs varētu varbūt rakstiski atbildēt. Un tagad mans jautājums, kas skar nelegālās, eh, nelegālo atpakaļ nosūtīšanu no Grieķijas jūras un uh, sauszemes robežēm. ProAzul uh, eh, NVO Vācijā man sniedz šo informāciju, tā ir ļoti uzticama NVO, un uh, viņi ziņo par sistemātiskiem cilvēktiesību pārkāpumiem pret uh, bēgļiem Egejas jūrā uz Grieķijas, Turcijas uh, un arī uz Grieķijas, Turcijas sauszemes robežas. Uh, Lielākā daļa no šiem pārkāpumiem uh, skar Sīrijas bēgļus, kuri vēlas iekļūt Eiropā un prasīt patvērumu, uh, vai arī pievienoties saviem ģimenes locekļiem, kas dzīvo dažādās ES valstīs. Sīrijas bēgļi saka, ka viņiem tiek atņemti dokumenti un bez identitātes kartēm vai pasēm viņi nevar uh, saņemt humanās uzņemšanas programmas atļaujas, ko izsniedz dažas dalībvalstis. Visos gadījumos, kas ir minēti ziņojumā, atpakaļ nosūtīšanas upuri netiek oficiāli reģistrēti, un viņiem arī netika prasīta personīgā informācija, tikai viņu valsts piedarība. Viņiem netika dota iespēja pieprasīt starptautisko patvērumu vai apstrīdēt viņu nelegālo atpakaļ nosūtīšanu. Bieži vien viņi tika vienkārši atstāti uh, dzīvību apdraudošās situācijās, piemēram, laivas tika iestumtas atpakaļ Egejas jūrā, un saskaņā ar šo NVO bēgļiem tika draudēts ar ieročiem, lai viņi atgriežas Turcijā aiz robežas. Un ir pat ziņojumi par iespējamiem spīdzināšanas gadījumiem. Tad, kad bēgļi atgriežas Turcijā, viņi tika aizturēti, viņus arestēja Turcijas iestādes un nos, nosūtīja atpakaļ uz izcelsmes valstīm. Šajā kontekstā gribētu pajautāt, kā šobrīd tiek risināta pārkāpuma procedūra attiecībā pret Grieķiju par to, ka tā um, neievēro pārtvērumu procedūras un atpakaļnosūtīšanas direktīvas. Šis NVO ziņojumi liecina, ka visi uh, atpakaļnosūtīšanas gadījumi ar dažiem izņēmumiem notika tajā zonā, kur darbojas Frontex. Kāda ir Frontex iesaiste, jo īpaši uh, dažādās operācijās un kā Eiropas Savienība nodrošina, lai eh, Frontex nebūtu iesaistīts eh, cilvēktiesību pārkāpumos eh, pie robežām. Un kā Grieķijā tiek nodrošināts, ka šī atpakaļ nosūtīšana neveicinātu cilvēktiesību pārkāpumus Tiek teikts, ka šeit ir īpašie spēki, kā tos sauc un kas tos kontrolē. Paldies. Think... Un uh, es domāju, ka Šermen Ilī politikas uh, pārstāvs no uh, Home ģenerāla direktorāta, kas atbildīgs arī par Frontex robežām. Good morning and thank you for your questions. Uh, Algo. Labrīt un paldies par jautājumiem. Skatīsim visus jautājumus pēc kārtas. Runājot par patvērumu direktīvu, eh, komisija nav bijusi tik ļoti aktīva, jo notiek reformas patvērumu sistēmā Grieķijā. Komisija ļoti mm, uzmanīgi sako līdzi šīm reformām un palīdz Grieķijai. Tā kā pagaidām šie gadiem ir iesaldēti, runājot par atgriešanas direktīvu, Pēdējo gadu laikā komisija bija mm, vērtējusi, kā direktīva tiek transponēta dalībvalstīs, iekļaujot Grieķiju, un tas notiek sadarbībā ar Grieķijas iestādēm. Par otro jautājumu, par Frontex. Komisiju informēja Frontex dienesti, ka bija ziņojumi par sūtīšanu atpakaļ mm, to operāciju laikā. Mm, ir nodrošināts Grieķijas iestāžu atbalsts eh, arī no dienestu puses, kas atbildīgi par eh, cilvēktiesībām, un Grieķijas iestādes teica, ka nekas slikts tur nenotiek. Par trešo jautājumu, ko mēs darīsim? Ja Frontex uh, līdzorganizētajās operācijās notiek cilvēktiesību pārkāpumi, mums jāpieprasa paskaidrojums gan no Frontex, gan no uzņēmušās valsts. Mums jānodibina kontakti ar uzņēmušo valstu, pieprasām informāciju, lai izanalizētu situāciju, lai saprastu, kas tur varētu būt noticis. Un tad mēs eh, palīdzēsim Frontex aģentūrai arī nodibināt kontaktus ar uzņēmošo valsti un uh, veicināt uh, deficītu likvidēšanu. Svarīgi ir minēt arī to, ka Frontex ir no, nozīmīgi uzlabojis uh, pamatiesību ietvaru, uh, ir pieņēmis rīcības plānu, ir arī pamatiesību birojas izveidots un konsultatīvais fórums, kas palīdz aģentūrai. Par nākamo jautājumu par finansējumu. Uh, ES finansējums e, pie pierobežu pārvaldības patvēruma un atgriešanas e, tiek īstenots e, izmantojot dalīto pārvaldību. Tātad tiek vērtētas nacionālas programmas, kas tiek sagatavotas, tiek pārbaudīts, kā šīs programmas atbilst pamatiesību ievērošanai. Atbildīgs ir iesaistītās dalību valstis. Uh, un uh, pieņemot šīs programmas, komisija var papētīt situāciju sakarā ar uh, tiesību pārkāpumiem. Runājot par um, īpašām spēku vienībām, par to mums pagaidām nav informācijas, tieši par Grieķiju runājot, bet uh, runājot ar Grieķijas iestādēm. Mēs ļoti uzmanīgi sekosim līdz tam, ko viņa dara. Paldies, vai pareizi sapratu, ka jūs tagad izmeklējat gadījumus, uh, ko proasul, par, par ko proasul jums ir ziņojis. Ja jūs teicāt, mums pagaidām nav atbildes, bet jūs uh, turpināsiet izmeklēt. Un tad vēl jūs teicāt, ka Frontex aģentūra uzlabojusi savu darbu pie pamatiesībām, ka tur pārskata atbildība ieviesta. Jā, 2009. gadā šķiet, ka Frontex pat nebija mandāta strādāt pie pamatiesību aizsardzības. Un tagad um, Frontex uh, uh, ierēdnis, kas atbildīgs par pamatiesībām, mm, mm, tur parādījies un ar, ar visu biroju, un um, pamazām situācija uzlabojas, bet Poseidona operācijas eh, gadējumos un jūras operāciju gadējumos eh, notikuši tomēr šie cilvēktiesība pārkāpumi, ka iespējams Frontex eh, nepiedalās tik aktīvi tajās misijās vairs. Ka mums vajadzētu uzzināt, vai viņi to dara vai nē jo joprojām trūkst uh, caurskatāmības. Šķiet, ka viņam jāziņo parlamentam uh, vai no nu katru gadu, vai no nu pēc diviem gadiem. Bet es redzu, ja šie pārkāpumi notiek, tad iespējams viņam jāziņo biežāk. Lūdzu. Paldies par jautājumiem, par jūsu pirmo jautājumu. Mēs tieši vērtējam proasul ziņojumu saturu. Un, kā jūs pareizi norādējāt, mēs izmeklējam apsūdzības, kas tur eh, minētas par Frontex darbībām saskaņā ar eh, Frontex regulu. Pamatiesību birojas atbildīgs arī par monitoringa mehānismu izveidi. Tieši tagad notiek darbi, lai izveidotu šo mehānismu. Svarīgi atgādināt arī par to, ka Frontex izpildirektors, kā jūs pareizi teicāt, ir uzņēmies uh, pienākumu apturēt vai izbeigt jebkāda veida operācijas, uh, kur laikā notiek uh, pamatiesību pārkāpumi. Šis lēmums, šo lēmumu pieņem izpildirektors. Paldies, un um, jūsu informācijai mūsu cilvēktiesību komitejā janvārī mēs uzaicinājām Eiropas Savienības ombudu eh, Emīliju Oreiliju piedalīties mūsu sanāksmē, mm, jo viņa arī bija jautājumi par Frontex aģentūru un bija ziņojums arī mūsu Libe kolēģiem. Iespējams, jums eh, šis sanāksmes ietvaros uzdos vēl vairāk jautājumu. Paldies tagad, visus jautājumus esam izskatījuši. Atvainojos par eh, kolēģi vietā, kas nevar būt šodien ar mums, bet eh, atbildes mums būs rakstiski. Tagad es skatos apkārt. Nākamais punkts ir afet ziņojums eh, - spīdzināšanas izbeigšana pasaulē. Man neatvainojiet, saka priekšsēdētāji. Sākumā informācija jums, EAS informācija par steidzamībām. Um, EADD informācija par um, neatliekamiem jautājumiem cilvēktiesību jomā, runa ir par Izrēlu, par um, periodisko pārskatu, ko viņi veic, jo Ženēvā uh, cilvēktiesību padomē nebija īsti skaidrs šī gada sākumā, vai Izrēla turpina savu darbu uh, ar universālo periodisko pārskatu. Viņam vajadzētu nākt klājā ar otro pārskatu 29. oktobrī. Izraels eh, valdība sākotnēji atteicās eh, veikt eh, nākamo pārskatu janvārī un kļuva par pirmo valsti, kas boikotē šo procesu. Oktobrī Izraēlas ministra prezidents Netanjahu paziņoja par valsts nodomiem piedalīties UPR. Uh, <coughs> Neskatoties uz to, Izraēlas delegācija atzīmēja, uh, ka Izraēla atgriezās ar stingriem iebildumiem pār cilvēktiesību padomes darbu. Tas bija citāts strīds, kas uh, sākās uh, cilvēktiesību padome, uh, noveda pie tā, uh, ka padome atzīmēja Izraēlas nesadarbību, kā ir atzīmēts 38. pantā rezolūcija 5 uh, svītriņa 1 par UPR er mehānismu izveidi. Tagad uh, vēlamies uh, uzzināt vairāk par šo lietu. Paldies, priekšsādātājs kundze. Jā, es ļoti īsi te varu izteikties, jo tas, ko jūs nolasījāt, ir pareiza. 27. oktobrī, svētdien, mums paziņoja, ka Izraela nepiedalīsies OPR 29. oktobrī. Sākumā OPR bija paredzēts janvārim, bet iz, pēc Izraels uh, pieprasējuma tas bija atlikts. Mm, katrā gadējumā 29. oktobrī par 29, 29. oktobri ir eh, saņemts apstiprinājums no Izrēlas. Nu, ka ļoti labi, ka šis lēmums ir pieņemts, šis ir svarīgs solis, lai saglabātu UPR procesa universālo raksturu. Tas ir pats par sevi svarīgs solis. Nu, Izrēlai ir iespēja pastāstīt par cilvēku tiesībām, un kā jebkuru citu valsti, tā pakļaus standarta veida pārskatam ar rekomendāciju izstrādi. Un es domāju, ka neviens negūtu labumu, ja Izraels balsu nesaklausītu. Tā kā mēs uzklausīsim Izraelu, Izraela ir atgriezusies atpakaļ UPR saimē, un uh, mums par vi visiem par to ir prieks. Jā, man arī par to ir prieks. Jo ja viena valsts uh, sāk UPR boikotu, tad viss mehānisms tiek apdraudēts ja vēlamies ANO cilvēku tiesību darbu uzlabot, reformēt, tad UPR tiešām bija tas solis, kas uh, samazināja uh, šīs struktūras politisko raksturu. Tā kā labi, paldies jums, mēs par to apspriedīsimies ar jūsu delegāciju, kas dosies uz Ženēvu un nākamnedēļ arī ar Kohumu tiks organizēta sanāksme, lai pārrunātu Ženēvas sanāksmi. Uh, okay, now what shall I... Labi, ko tagad darīt? Tagad ir paredzēts ziņojums par spīdzināšanas izskaušanu pasaulē. Referenti ir Veronika de Kaizere, bet viņa vēl ir ceļā uz šeieni. Raugos apkārt, redzu, ka pie mums ir uh, ēnu referenti. Uh, Gālas kundze, Donska kungs ir eh, Viļņā, Demes Maki kungs uh, ir ceļā un uh, eh, Tanaka kungs un Veržjā kundze cerams arī ir ceļā. Varbūt mēs vienkārši varam pagaidīt. Pagaidīt dažas minūtes, līdz ieradīsies Veronika, jo nav jēgas skatīt ziņojumu, ja referenta nav ieradusies. Un mums patiesībā uh, bija jāpārceļ jau no pagājušās reizes uh, šī ziņojuma izskatīšana, jo pagājušajā reizē viņa bija apslimusi. Tad uh, neliels pārtraukums tagad. Okay, colleagues. Kolēģi, Veronika ir ieradusies. Un viņai e, no pašas Vācijas robežas ir atbraukusi ar auto, lai būtu pie mums. Un mēs esam, kā jau es arī ziņoju, pirmīt mūsu temats ir um, spīdzināšanas iznīcināšana pasaulē Arī parlamenta komitejā jau 2007. gadā ir sākusi strādāt pie vadlīniju izveidošanas. un ir iecerējusi turpināt cīnīties pret spīdzināšanu un pret degradējošu necilvēcīgu izturēšanos. Tāpat arī darbības pārā ir trīs konkrēti jautājumi par spīdzināšanas iznīcināšanu. Kopš 12. gada mums ir jaunas aktualizētas vadlīnijas, un tāpēc parametri Eiropas Savienības politikām ir skaidri, bet pats galvenais ir šīs politikas ieviešana Tagad kopā ar mums ir gan ēnu referenti, daži no tiem, kā arī referenti Veronika Dikeizera. Un, ja viss ir gatavi, tad mēs varētu jūs uzklausīt tagad, cik tālu jūs esat sagatavojis šo ziņojumu. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, ka pagaidījāt mazliet mani! Lai es eh, paspēju ierasties. Ziņojums par spīdzināšanas novēršanu. Ir ļoti svarīgs savu tēmatu dēļ un ļoti svarīgs, jo šodien NVO, kas strādā šajā jomā, un arī mūsu delegācijas uz vietām, Eiropas Savienības delegācijas strādā pie šī jautājuma. Iespējams, kā jau es to sacīju, NVO tas nav tik pievilcīgi, jo mēs negribējām spēlēties ar sensacionalitāti, bet mērķis ir stiprināt mūsu efektivitāti cīņā pret uh, spīdzināšanu, uzstājot uz esošajiem instrumentiem, uz trūkumiem, ko vēl vajadzētu stiprināt, nepilnībām un diviem konkrētiem punktiem, kuri vēl nav pietiekami skatīti šajā ziņojumā šodien, jo neraugoties uz visu, tas ir samērā īs, tomēr To var stiprināt ar grozījumiem, un to es arī vēlētos no ēnu referentiem. E, divas reizes jau tas ir ticis iesniegts NVO, kur ir snieguši savus komentārus un kur visdrīzāk arī mums e, palīdzēs grozījumu sagatavošanā. Tas būtu mūsu paveiktais tik tālu. Protams, mēs esam balstījušies uz uh, definīciju spīdzināšanai, kādu to sniedz ANO. Tāpat arī mēs esam apsveikuši 2012. gadā aktualizētās eh, vadlīnijas un darbības plānus, bet kur ir tikai trīs punkti spīdzināšanas ziņā mūsuprāt visai virspusēji, un mūsu skatām, ka uh, Eh, šos aspektus var skatīt nopietnāk. Mūsuprāt, Eiropas Savienības delegācija ir ar, delegācijas ir ar svarīgu lomu, ka tās nav pietiekami informētas par to, ko varētu darīt, un uzreiz gribu paziņot divas lietas, kas mūsuprāt ir jātīsta. Pirmais ir eh, spīdzināšana pret bērniem. Šodien ir zināmi spīdzināšanas gadījumi pret bērniem, aizturēšanas centros, kā arī tādās iestādēs, kas it kā, un šeit es domāju skolas internāti bērnami, kā arī e, bēgļu nometnēs, kur notiek seksuālā izmantošana, iesaukšana armijā ne tikai no nemiernieku, bet no paralēlo spēku puses, un šodien mēs aptveram, cik lielā mērā bērni ir neaizsargāti, un šie gadījumi kopumā netiek uzskatīti par spīdzināšanu. Tie tiek skatīti konkrētos ietvaros - bērni karavīri, skandāli, bērnamos skandāli. Pat skolās, bet nekād tas nav ticis saistīts ar domu, ka bērns tiek spīdzināts. Piemēram, bērnu aizturēšanas gadījumu Izrēlā bē, palestīniešu bērni tiek pakļauti aizturēšanai, fiziskai represijai, kas ir tuvināma spīdzināšanai, bet ar šo ziņojumu es gribēju norādīt, un mēs arī norādīsim sievietes, neaizsargātas personas, bet tās personas, kas kļūst par spīdzināšanas mērķiem. Nerunāsim šobrīd par to, uh, par to visu, kas notiek internetā pedofīlijas sakrā šeit vajadzētu lemt, vai šī kibernoziedzība arī var tikt iekļauta un vai tā ir spīdzināšana, bet tas vairs neatbilst ANO definīcijai. Jo tad, kad tās ir tirgus un globalizācija, kas veicina spīdzināšanu, ko izmanto komercializācijas eh, mērķos, vai mēs to iekļaujam eh, šajā ziņojumā, kā es vēlētos vai arī mēs to saistām ar āno spīdzināšanas definīciju. Un otrais punkts, kas ir ļoti maz skatīts līdz šim, bet kuru sakarā vajadzētu plašāk izvērsties grozījumos, ir spīdzināšanai izmantojamu iekārtu materiālu rīku pārdošana atsevišķām valstīm, ko mēs arī īstenojam. Mēs to esam pieminējuši, bet neesam attīstījuši tālāk. Mēs eh, līdz šim neesam vārdā nosaukuši, izņemot Guantanamo, kuru mēs atkārtot pieprasām slēgšanu, mēs pagaidām neesam valstis nosaukušas, nosaukuši. Tāda nebija mana vēlme, un tā kā nav skaidri apkopotu e, datu nosaukšanas gadījumam, un arī tāda nebija sākotnējā doma uzskaitīt visas valstis, ar kurām mēs pārmetam spīdzināšanas e, piemērošanu. Lūk, īsos vārdos tas ir ziņojums un iecerētā struktūra ar diviem tematiem, kurus es tālāk gribētu attīstīt grozījumos, ko es arī tomēr nevaru izdarīt, jo sākotnēji ziņojums bija iecerēts samērā īss. No manas puses tas ir viss. Paldies, Veronika, un pilnīgi skaidrs, kā mēs tagad uzklausīsim no ēnu referentiem un arī grozījumus, un man šķiet, ka pirmā izteiksies Kinga Gāla. Paldies! priekšsēdētājs. Manuprāt, ziņojums ir ļoti labs. Un es gribu apsveikt sagatavoto tekstu. Kinga tiek lūgta runāt mikrofonā. Kinga atvainojās un piekrīt, ka turpina runāt mikrofonā. gribu apsveikt Veroniku. Tik tiešām teksts ir labs, un es tikko izskatīju rakstiskos jautājumus no kolēģu puses eh, spīdzināšanas sakarā, no parlamenta puses, ja mēs to saskaitām vairāk nekā desmit, kas nozīmē, šis jautājums vienmēr ir eh, darba kārtībā, tam tur ir jāpaliek, un ir ļoti labi, ka šāds ziņojums tiek gatavots. Tāpat esmu gandarīt, ka šis teksts uzsver bērnu stāvokli spīdzināšanas sakarā. Manuprāt, temats ir ļoti svarīgs un es arī rūpīgi klausījos Veroniku, kad viņa runā par to, ka vajadzētu iet tālāk nekā apvienoto nāciju definīcija. Es no savas puses, domājot par gadījumiem, kad valsts iestādēm, lēmē iestādēm ir jāiesaistās un ir pienākums iesaistīties, uh, lai nepieļautu šādu gadījumus bērnu pakļaušanu spīdzināšanai. Tāpat arī neaizsargātās grupas, citas grupas, lingvistiskas, reliģiskas, etniskas minoritātes, jo praktiski vienmēr tās ir vairāk eksponētas spīdzināšanas draudiem, degradējošai attieksmei, sodiem un ir apvienoto nāciju konvencija pret spīdzināšanu, kas, kam tiks atzīmēta 25. gadskārta šogad. Protams, mēs varētu aicināt, lai 42 valstis vēl, kas nav to ratificējušas, to pieņem, bet arī gribu piekrist tam, kā taiskaitā Eiropas Savienības dalībvalstis, kas tam apkārt ratificējušas, tam tas ir jāveic. Un arī domāju, ka jāuzsver tas, cik svarīga ir konvencijas ieviešana, jo ja mēs redzam, ka tik daudz valstis to ir ratificējušas, bet vēl problēma pastāv, tad ir kāda ieviešanas grūtības. Un, manuprāt, arī ir labi pasvītrot nepieciešamību veidot darba plānus, vadlīnijas stratēģijas, jo tādā veidā mēs, kā Eiropas Savienība, varam ietekmēt to, lai spīdzināšana tiktu izskausta visā pasaulē, un tai nav nekāds attaisnojums, un tāds nevar tikt atrast. Paldies, Gāls kundze. Nākošais ēnu referents nogoja deputāte Veržjā. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, Veronīka. Atvainojos, ka man nebija laika detalizēti iepazīties ar priekšlikumu es steigā ziņojumu izlasīju un ceru, ka nesarunāšu neko tādu, kas ir pretrunā ar to. Lielos vilcienos man tāpat kā visiem nekādu iebildumu nav, es pamanīju atsevišķas lietas. Domāju, ka daudz, kas jau ir pateikts bērnu sakarā, un bērnu atrašanās cietumā ir nopietnas temats, tika pieminēta Izraela, varētu pieminēt arī Turciju. Vakar nosaucu vienu elementu, kas varētu būt iekļauts ziņojumā. Esmu dzirdējusi no NVO par parlamentāriešu apmeklējumiem cietumos un, un kā atsevišķas NVO iesaka tiem parlamentāriešiem, kas apmeklēs cietumus, tikties ar vietējiem NVO, lai izvairītos no, ja tā var izteikties, īssavienojumiem starp uz eh, vietas paveikto darbu un pa deputātu vizītēm. Es ceru, ka tulki man iztulko pareizi, saka runātāja. Un šķiet, ka nav pietiekami daudz izcelta vardarbība pret sievietiem un seksuālās vardarbības kā spīdzināšanas izmantošana. Un arī uzstāts uz policijas vārdarbību, saistot to ar pirmstermiņa aizturēšanu pirmstiesa aizturēšana atsevišķās valstīs, kas ir pārāk ilga, un domāju, ka atsevišķi gadījumi šeit būtu jāuzskaita. Un, manuprāt, īpaši spīdzināšana ir apstākļi, kādos atsevišķās valstīs tiek turēti uz nāvi notiesāti. Es negribu um, pieprasīt eh, šeit lielu uzlabošanos tomēr vēl jau vairāk tāpēc, ka mēs eh, esam pret nāvis sodu, taču pirms eh, šie cilvēki tiek nogalināti, kādos apstākļos viņi eh, tiek turēti. Un tāpat arī atbalstu Kinga sacīto par nepieciešamību pievienoties konvencijai pret spīdzināšanu un tās piemērošanu, pat ja mēs zinām, ka eh, konvencijas piemērošana pēc tās parakstīšanas ir jau daudz plašāks jautājums. Okay. Thank you. Paldies. Neredzu nevienu no citiem ēnu referentiem. Donska kungs ir Viļņā. Viņš atvainojas, ka nevar ierasties. Demis Māke kungs nav klāt un Tano kungs arī nav klāt bet eh, jūs tad saņemsiet viņu teikto rakstiski noteikti. Būs arī divi atzinusmi no DV komitejas un no FEM komitejas. Tagad Ričards lūdzu. Liels paldies priekšsēdētāji. Pirmkārt apsveicu Veroniku de Kaiseri. Es zinu, ka šis eh, viņai ir īpaši tūs jautājums, un man ir liels prieks, ka uh, viņa ir izvēlēta par referentu šajā jautājumā, un es lepojos, ka mūsu grupa ir vadošā šajā jautājumā, bet Kingu Gālu arī labi eh, pazīstu, un, manuprāt, būs ļoti labs konsens eh, par šo ziņojumu šajā komitejā, un eh, tādējādi varēsim apvienot savus spēkus un izmē, izlēmīgi cīnīties pret uh, spīdzināšanu. Daudz, kas jau tika teikts, es varbūt vēl piebildīšu dažas lietas, ko vajadzētu pievienot. Pirmkārt, es tiešām ticu tam, ko Veronika saka savā ziņojumā, proti, ka ir svarīgi apmeklēt apcietinājuma vietas. Kā jūs zināt, priekšsēdātais kundze, mēs to vienmēr plānojam visās droā delegācijās, un tad, kad redzējām Jemenā uz nāvi notiesātos, uh, Tā bija ļoti satraucoša pieredze, bet tas bija ļoti pareizi tā darīt, un tas ir arī skaidrs signāls, spēcīgs signāls valstīm, kurās eh, notiek spīdzināšana par to, ka eh, Eiropas Savienības un starptautiskie pārstāvji ir gatavi doties uz apcietinājumu vietām. Nu, jāsaka gan, ka tad, kad es tiekos eh, ar ES delegāciju pārstāvjiem no visas pasaules, kur šī praksa varbūt nav tik izplatīta, kā vadlīnijas to eh, nosaka, un to es gribētu komisijai un ārējās darbības dienestam ļoti draudzīgā veidā teikt, ka tas būtu jāīsteno. Es nenosaukšu šo valsti, kurā ir šī delegācija, bet eh, tajā bija arī cita starptautiskā organizācija, un viņi apmeklēja apcietināto, kurš bija ļoti sliktā situācijā, un eh, tad es jautāju, kāpēc neviens no mūsējiem nedodas uz šo cietumu, bet neviens to negrib darīt. Tātad mums ir jābūt ļoti konsekventiem attiecībā uz eh, vadlīnijām pret eh, spīdzināšanu, mums pašiem ir jādodas uz cietamiem bet mēs vienmēr to paši arī esam darījuši, un mums tas ir jāturpina darīt šajā komitejā. Un uh, mums vienreiz bija desmit reizes jāprasa, lai tiktos uh, ar apcietināto. Mums bija jātiekas ar iekšlietu mīn, tieslietu ministru, mums bija jāizmaina visu mūsu programmu, bet tas bija pareizi, bija pareizi tā rīkoties. Un uh, mēs tādējādi iedrošinājām cilvēktiesību kopienu šajā valstī. Otrakārt, Tas ir eh, ziņojumā. Bet es arī uh, tiešām abrīnoju tās NVO, kas strādā pie, um, strādā ar um, spiedzināšanas upuriem, pie viņu rehabilitācijas. Un komisija noteikti izteiksies noslēgumā. Un um, ANO struktūras arī ir devušas uh, um, labus piemērus. Arī psiholoģisko atbalstu upuriem, bet tas nav tik uh, redzams kā pārtiks sūtījumi. Bet tas ir tikpat svarīgi, kā uh, cita palīdzība mums ir jāliek uh, uzsvars e, uz to mūsu palīdzības programmās. Man e, nepatīk, ka e, mēs runājam par dalību valstīm Eiropas Savienībā, un neviens viņas nenosauc, vai šeit kāds ir gatavs to darīt. Un, ja neviens to nedarīs, tad nākamreiz es to izdarīšu. Jo, ja mēs uh, vēlamies cīnīties pret eh, spīdzināšanu eh, tātad eh, pasaulē, tad visām dalībvalstīm ir jāatbalsta ANO instruments, lai cīnītos pret spīdzināšanu. Tas vēl nav tekstā, bet mums vajadzētu mūsu ārlietu politikā Uh, arī censties tātad iekļaut šo uh, cenšanos panākt, lai cits valsts arī paraksta um, attiecīgos dokumentus. Un divi noslēguma punkti, tas vēl nav tekstā minēts, proti par ANO īpašo mehānismu pret spīdzināšanu. Un jūs priekšsēdētājs kundze uh, ļoti labi zināt, cik tas ir svarīgs. Mums vajadzētu atbalstīt šī mehānismu darbu un arī īstie pārstāvēji vajadzētu būt pieejai šeit. Un visbeidzot, Veronika un referentiem, protams, ir savi komentāri, bet es ļoti eh, gribu tiešām arī runāt par spīdzināšanas aprīkojumu. Amnesty International tikko nāca klajā ar ziņojumu par to, kā uh, eksporta vadlīnijas par eh, spīdzināšanas e, ekipējumu eksportu esot pilnībā pārkāptas eh, un eh, spīdzināšana arī mainās, tiek izmantots cits aprīkojums, lai ļoti nežēlīgi spīdzinātu cilvēkus un mūsu noteikumi nav atjaunināti. Un pēc šī amnestija ziņojuma ir ļoti svarīgi šajā tekstā runāt par uh, noteikumu maiņu, un varbūt, ka ir vajadzīgi vēl jauni noteikumi, lai tiktu līdz tehnoloģijas attīstībai. Lūdzu, komisija un uh, ārējās darbības dienas, nesakiet, ka jūs esat pret uh, spīdzināšanu. Mēs visi esam pret spīdzināšanu. Pasakiet, ko jūs darāt šogad un ko jūs darīsiet nākamgad. Uh, pret to, jo uh, tā ir vienkārši pļauka sejā visiem, kas pret to cīnās, ja mēs te vienkārši sēžam un runājam un uh, nedarām neko praktiski. Dažkārt ir tāda, uh, zināma, vilcināšanās un slinkums šajā jomā, taiskaitā arī šajā parlamentā mums ir jāpanāk, lai praktiski kaut kas mainītos. Un es ceru, ka komisija un darījās darbības dienas to paturēs prātā, kad runās noslēgumā. Paldies, Ričard! Vai ir vēl kolēģi, kas grib izteikties? Nē. Tad ļaujiet man izteikties kā zaļajai. Mums puses noteikti arī būs grozījumi par spiedzināšanas aprīkojumu eksportu. Un tas, ko jūs teicāt par cietuma apmeklējumiem, es gribētu teikt, ka biju svētdien un pirmdien Saudārābijā, un mēs, es tikos arī ar iekšlietu ministrijas ģenerāla direktoru. Pats ministrs ir ļoti vecs. Un viņš teica, ka šoreiz mums nav laika doties uz cietumiem, bet uh, uh, es pajautāju, vai tas būtu iespējams citreiz. Un viņš teica, ka jā, tas ir iespējams. Tātad, uh, ja laiks uh, mums to atļauj, vienmēr mums tie ir īsi apmeklējumi, bet uh, mēs varam runāt ar uh, mūsu delegāciju un uh, lūgt eh, to darīt. Etiopijā mēs bijām cietumā, bet mēs neredzējām eh, cietumniekus. Un eh, um, pēc tam mēs lūdzām, lai mūsu delegācijas pārstāvi varētu uz turieni iet un tikties ar cietumniekiem, un tas bija iespējams. Tātad tā bija tikai tāda piezīme. Tagad uzklausīsim ārējās darbības dienestu. Serī kungs, lūdzu. Thank you very much. Uh... Paldies. Liels paldies par. Uh, šīm debatēm, kas mums arī ir ļoti interesantas. Es jums sniegšu uh, informāciju par to, ko darām spīdzināšanas jomā. Un kolēģi no uh, komisijas tad varēs izteikties pēc manis. Pirmkārt, vispārīgi runājot, mēs atbalstām šo ziņojumu un mēs piekrītam šiem faktiem un ieteikumiem, kas ir iekļaut ziņojumā. Man jāsaka, ka mēs esam stingri apņēmušies iznīdēt uh, spīdzināšanu, un mēs cenšamies visiem spēkiem uh, īstenot praktisku pieeju, kas ietver visus svarīgākos elementus uh, - prevenciju, aizsardzību, rehabilitāciju, īpaši pievēršamies sliktas attieksmes un spīdzināšanas upuriem ko daudz no jums arī pieminēja. Vadlīnijas par spīdzināšanu arī tika pieminētas, eh, un mūsuprāt, eh, tas ir svarīgs ietvars visaptvarošai reakcijai uz spīdzināšanu un jebkādu citu sliktu attieksmi. Protams, mums ir politisks dialogs, to arī virzām uz priekšu un cenšamies šo jautājumu uh, katru reizi pacelt. Un paralēli, kas varbūt nav tik uh, publiski redzams uh, vai oficiāls process, mēs uh, uh, veicam dažādus pasākumus, lai uh, panāktu, ka valstis uh, ratificē attiecīgos starptautiskos likumdošanas aktus. Eiropas Savienība katru gadu uh, ANO cilvēktiesību padomē inicē rezolūcijas par spīdzināšanu. Mēs cenšamies uzlabot vadlīniju ieviešanu trešajās valstīs, un šobrīd mēs strādājam pie vadlīniju dokumenta, lai palīdzētu Eiropas Savienības diplomātiem dalī, dažādās Eiropa, pasaules valstīs uh, labāk izprast mūsu praksi cīņā pret uh, uh, spīdzināšanu un uh, kas tad šajā dokumentā būs ietverts. Tur būs dažādi padomi par apmeklējumiem uh, apcietinājumu centros, a, uh, tiesu novērošana un arī pēcdarbs pēc individuālām lietām. Uh, kas uh, tiks paceltas saistībā ar atsevišķām valstīm. Vēl viena lieta, kurā mūsu viedoklis ir uh, tāds pats, kas attiecas, uh, ka mēs īpaši pievēršamies bērnu jautājumam. Piekrītam tātad uh, ziņojumā teiktajam, ka tas ir visšausminošākais uh, cilvēktiesību pārkāpums, un lai cīnītos ar šī fenomena iemesliem, mēs uh, rīkojamies saskaņā ar mūsu rīcības plānu, uh, Uh, cenšoties īstenot bērnu tiesības. Uh, cīnāmies pret visu veidu vārtarbību pret bērniem. Kampaņai vajadzētu palīdzēt uh, ar preventīviem pasākumiem novērst vārdarbību pret bērniem un labāk likt apzināties par bērnu tiesībām, jo īpaši tiesībām uz to, ka netiek piemērot vārdarbību pret viņiem. Un ir valsts, kurās ir uh, pazemināts vecums, no kura ir iestājas krimināla atbildība, un mēs tām lūdzam pārskatīt šos lēmumus. Un pēdējais uh, brīvībai un drošībai ir jāiet roku rokā ar pamatiesību ievērošanu, un tam ir jābūt uh, arī Eiropas Savienības uh, pieejā cīņā pret terorismu. Uh, cīņa pret terorismu jāīsteno vienmēr pilnībā respektējot pamatiesības, un tas viss ir iekļauts arī mūsu vadlīnijās pret spīdzināšanu. Valstīm būtu jāaizliedz uh, slepenie cietumi un jānodrošina, lai visi apcietinātie tiktu uh, turēti uh, apzinātos uh, aizturēšanas centros un lai visi zinātu, kur viņi atrodas. Uh, un uh, cilvēkiem uzreiz ir jāizvirz apsūdzības un jā, jāpiemēro tiesas process. Un ir jāizmeklē visas apsūdzības par spīdināšanu. Tas viss ir mūsu vadlīnijās. Ar to arī noslēgšu savu uzstāšanos. Droši vien komisija arī gribēs piebilst kaut ko mūsu teiktiem. Paldies! Paldies, Sarīkungs, un tad uzklausīsim Leslī Pirānu kura ir uh, attīstības un sadarbības nodaļas vadītāja lūdzu. Si, merci, madame. Paldies. Ir aujourd'hui. Paldies. Eh, eh, Referents, paldies priekšsādātāji eh, par uzņemšanu šodien. Mēs apsveicam šo iniciatīvu iekļaut spīdzināšanas izskaušana darba kārtībā ir apsveicam, tas nav viegli. Un sadarbībā ar ADD Mēs atbalstām šī ziņojuma ieteikumus un slēdzienus. Spīdzināšanas izskaušana ir Eiropas Savienības cilvēku tiesību politikas mērķis un ļoti nozīmīgs instruments eh, cīņai par cilvēku tiesībām pasaulē. Tam ir paredzēta aptuveni 7% budžeta, un kā jau tik sacīts iepriekš, svarīgi ir eh, ieviešana. Paredzētais budžets kopš instrumenta izveidošanas ir aptuveni 80 miljoni, kas ir, tā skaitā, veltīts sadarbībai ar pilsoniskajām, pilsonisko eh, sabiedrību ar NVO. Šogad mums bija jauna projektu rinda, un ņemot vērā projektu skaitu, mēs arī varējām paredzēt eh, rezerves sarakstu finansēšanu, tikko tika runāts par uzraudzīšanu, spīdzināšanu izmantojamām eh, iekārtām. Un tāpat arī saskaņā ar mūsu stratēģijām mēs esam iecerējuši tādas pasākums kā prevencija, nosodīšana, ziņošana, eh, krimināla vajošana un upuru un ģimeņu rehabilitācija. Mēs arī apzināmies tehniskos ierobežojumus, kas ir saistīti ar ziņojumu, taču mēs gribētu iekļaut arī atsauc uz uh, eh, LIDH darbu. Mūsuprāt, ir iekļaut nosaukumā un ziņojumā cīņu pret spīdzināšanu un cīņu pret eh, necilvēcīgu, pazemojošu, eh, degradējošu izturēšanos. Saskaņā ar to, kas ir paredzēts konvencijās un starptautiskos līkumos. Necilvēcīgas izturēšanās jēdziens iekļauj eh, izturēšanos, kas iekļauj fiziskas, psis, psihiskas ciešanas cilvēkam vai kuru mērķis ir to pazemot necilvēcīga, nežēlīga izturēšanās ir aizliegta starptautiskās tiesībās un ar konvencijas septīto pantu. Tomēr nav skaidras definīcijas šeit noteiktas. Atšķirībā no spīdzināšanas, necilvēcīga, nežēlīga izturēšanās var rasties no nevērības, kā piemēram aizturēšanas apstākļos vai arī kā tika pieminēts iepriekš saistībā ar nāves sodam nolemto uzturēšanu. Tā šajā kontekstā mūsu prāts ziņojumā ir šī nianse jāatspoguļo un jāņem vērā paredzētās varlīnijas, e, lai izskaustu necilvēcīgu, pazemojošu, degradējošu izturēšanos. Un visbeidzot, grib pieminēt tikšanos ar pilsonisko sabiedrību e, pirms pāris nedēļām, kas notika, lai apspru, apspriestu šo ziņojumu, ko ļoti augstu novērtē mūsu birojas. Paldies! Pal. Paldies! Un tā, kas es redzu, ka kolēģis mums ir pievienojies. Ļoti labi. Veronika, tā turpina lūdzu. Merci. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms gribu pateikties visiem, kur izteicās. Kinga, es ņemšu vērā tos minoritāšu aspektus, kurus jūs pieminējāt un kas var būt konkrēti mērķi, taiskaitā vairākās valstīs. Tālāk, vai nu jūs vai vēl kāds cits pieminēja seksuālo vardarbību pret uh, Eh, sievietēm tas bija vērojams Lībijā, Ēģiptē, policijas represiju laikā. Vispārīgāk runājot, manuprāt, ziņojumā ir uzsvērts tas, cik svarīgi ir apmeklēt eh, aizturēšanas centrus. Domāju, ka daudz eh, regulārākā, konkrētākā veidā tas ir jāievieš, jāapspriež tas ar valstīm, ar kurām mums ir darbība, plāni, privileģētās attiecības. Un tas eh, nebūt nav izveidot šobrīd. Priekšsēdētāji jūs eh, pieminējāt Sauda Arābijas pieklājīgo atteikumu Un es varētu teikt, ka visās valstīs, kuras esmu apmeklējis līča, mašreka, um, Magreba valstīs, apmeklēt kādu aizturēšanās centru, tas ir krusta ceļš, mēs kādā desmitajā reizē to varam izdarīt. Rietum Sahārā, piemēram, tad, kad mūsu delegācija lūdz atļauj apmeklēt cietumu, Mums pilnīgi skaidrs tas tika atteikts. Tomēr mēs tur devāmies, pieprasījām tikties ar direktoru, kurš bija tik tālu jau spēka izsūkumā, ka viņš mums deva iespēju šķērsot šo cietumu me, tomēr mēs nevarējām tikties ar aiz, ieslodzītajiem. Mēs jautājām, kas var to darīt. Mums tika sacīts NVO var, cilvēktiesība padomu var, un pēc tam mēs tikāmies ar eh, futbolistiem. Es nevarēju saprast, vai ir jāspēlē futbols, lai varētu apmeklēt cietumu. Es varbūt jokoju, taču manuprāt Izrēlā vienreiz izdevās mums apmeklēt eh, cietumu. Valstis, ar kurām mums ir privileģēta status, tas notiek un par citiem es neredzu un es uzstāju uz to, lai parlamentārieši un delegācijas, tas nav viens un tas pats, iekļauj to savās darba kārtībās kā, kā sastāvdaļu no valsts apmeklējuma. Gribēju to pasvītrot, jo, manuprāt, tas ir ļoti svarīgi. Par spīdzināšanu izmantojamām iekārtām. Domāju, ka komisija kaut ko šajā sakarā gatavo, sagatavos, bet tomēr es nesmu vēl tikusies ar Omega. Uh, un citos ziņojumos Serīkungs, eh, kā jūs norādījāt, tas tiks strādāts pie, pie spīdzināšanas, eh, izskaušanas pret bērniem. Kongo, piemēram, kāds bērns tika kvalificēts pār būru burvi, kas tika izmests uz ielas, ko negribēja turēt ģimenē, un kam bija pak, kas bija pakļauts eksorcismam, izsviests uz ielas, tā bija meitene, devītajā mēnesī, HIV inficēta un reliģiskā grupa, kas viņu uzņēma, pats nespēja iedomāties E, grūtniecības pārtraukšanu un iedomājieties, tā redzot tādu bērnu, kas šādā veidā tiek spīdzināts, tad var sev tikai jautāt, cik tālu var iet cilvēku neprāts. Tā tad spīdzināšana ir visos, visos līmeņos. Un mums ir jāstrādā, lai tādu izskaustu pirākundze. par apsvērumu saistībā ar īpašo darbu EDH programmas sakarā un to, ka ir tik daudz līdzekļu un pūliņu, kas tiek veltīti spīdzināšanas novēršanai, un arī pilnīgi pareizi jūs pasvītrojat to, ka ir jāvajā eh, spīdzināšanu autori un jāparedz rehabilitācija un arī jānodrošina taisnīgums. Vēl varētu iedomāties citus jautājumus, bet šajā mazliet tehniskajā ziņojumā varētu palikt iespējas, ka uz vietām netiek darīts pietiekami, bet ar šo finanšu instrumentu Eiropas Savienība dara daudz šajā ziņā un es pieņemu zināšanai jūsu sacīto un gatavošu šajā sakarā nepieciešamos grozījumus. Paldies visiem un grozījumi ir laipni gaidīti. Paldies, Dekaizeres kundze. Domāju, ka ziņojums labi iet uz priekšu. Atgādināšu par laika grafiku. Grozījums var iesniegt līdz 6. decembrim, 2012. Tad grozījumi tiek skatīti 22. un 23. janvārī. Un ir ēnu sanāksme, lai runātu par kompromisiem februārī Strasbūras sesijas laikā. AFET nu, balsojums notiks 10. februārī un uh, plenārsēdē balsosim 2014. gada martā. Paldies! Tā, nākamais punkts darba kārtībām, mm, kas tiek skatīts kopīgi ar attīstības komiteju, bet, diemžēl, Dēvā kungs, uh, vicepriekšsēdātājs, uh, ir vēl ceļā, viņš būs nedaudz vēlāk bet eh, mēs tāpat sāksim jau tagad un dosim viņam vārdu, ka viņš būs šeit. Tā kā ļausim ekspertiem ierasties. Spanisch sprechen. So. Okay. Labi. Tad es domāju, mēs sāksim ar uzklausīšanu. Kolēģi. Sveika, Anna. Tad tu labi. Uh, tev tu labi varēji rasti šeit no Adisabebas. Ar vīzu problēmu nebija. Jā, lieliski. Šorīt ADD mums piekrita rakstiski atbildēt uz uh, tavu jautājumu. Par Kazahstānu. On, okay. Now, we have um, the hearing on... Tagad mums notiks uzklausīšanā par drošu dzermā ūdens un uh, kanalizācijas pieejamību. Uh, Un e, ļoti saulēcīgi tiek skatīts šis jautājums, jo tikai septembrī ANO cilvēku tiesību padome pieņēma rezolūciju par e, cilvēku tiesībām uz e, dzeramo ūdeni un kanalizāciju un arī pieņēma šo tiesību ļoti skaidro definīciju, bet jādara vairāk, protams, jāīsteno, jāpiemēro praktiski šīs tiesības. Uh, Mēs uzklausīsim tagad eh, video ziņojumu no ANO īpašas referentes Albukerkas kundzes par to, kā viņa skata turpmāko darbu. Šobrīd eh, viņa strādā pie rokas grāmatas izstrādes par eh, šo tiesību īstenošanu praksē. Tā kā uzklausīšana notiek kopīgi ar attīstības komiteju. Mums eh, jābūt iespējai izanalizēt to, kas sasniegts līdz šim, un eh, parunāt šai kontekstā arī par tūkstošgadas attīstības mērķiem. Mēs eh, zinām, ka viens no mērķiem bija mm, uzlabot to cilvēku situāciju, kur ir 50% no pasaules iedzīvotājiem uh, Uh, kam nav piekļuves dzeramajam ūdenim. Un pēdējo gadu laikā daudz kas tika panākts, bet um, piekļuvē kanalizācijai gan paliek ļoti liela problēma. Mums ir divi ar pus uh, miljārdi cilvēku uh, mūsu pasaulē, kas dzīvo bez labas kvalitatīvas kanalizācijas sistēmas. Un ja mums nebūs pasākumu, lai mainītu uh, šeit situāciju mums tas arī neizdosies. Neizdosies sasniegt nospraustos mērķus. Tagad mēs varam dot mūsu ieguldījumu diskusijām un mērķiem, kas notiks pēc 2015. gada, kas tiks uh, nosprausti pēc 2015. gada. Un tagad Deva kungs ir. Uh, ieradies, un ļoti labi es došu viņu vārdu. Paldies, Bārbara. Jā, vēl tāls ceļš jāmēro, kamēr tiesības uz uh, labu dzeramo ūdeni un kanalizāciju uh, kļūs par universāli piemērojamajām tiesībām. Pagaidām liela daļa pasaules iedzīvotāju uh, uh, dzīvo bez dzerama ūdens un kanalizācijas, un uh, mērķis 7C to skaidri paredz. Runājot par dzerama ūdeni, uh, mums ziņoja, tika panākts jau 2010. gadā, bet kanalizācija, pie kanalizācijas progress nav konstatējams. Mums ir UNICEF un PVO ziņojums, par to, ka 780 miljoniem cilvēku vēl nav drošā dzermā ūdens un 2,5 miljārdiem joprojām trūkst labas kvalitātes kanalizācija. Daudz no viņiem dzīvo subsaharas reģionā, bet um, pakāpeniski, lai pakāpeniski samazinātu viņu skaitu, nepieciešams uh, ātrs progress, kas uh, uh, iet uz solī ar uh, pasaules iedzīvotāju skaita palielināšanos. Mums jāierīko sūkņi, mm, arī cauruļvadi jāiekārto, un tas nozīmē milzīgus centienus infrastruktūras un uzlabošanas ziņā. 5 miljonu bērnu pasaulē, tagad, kamēr es runāju, vecumgrupā līdz 5 gadiem riskē zaudēt dzīvību. Uh, sliktas kanalizācijas dēļ. Ir eh, daudz cilvēku tepat zālē, kam ir eh, tāda pieredze, mm, kas uzsāk eh, vienkāršas kampaņas par roku mazgāšanu, piemēram, lai novērstu šīs nevajadzīgās nāves. Jo, ja mēs saskaitīsim visos šos gadījumos, uh, tad tādu ir vairāk nekā nāves gadījumi no malārijas, aids un tuberkulozes kopā. Un, bet ja mums būs šī infrastruktūra un attiecīgs finansējums, lai to darītu, jābūt zināšanām par ūdens sistēmu uzturēšanu. Un, pat ja uzturēšanas izmaksas nav tik lielas, tās ir jāsadz un jāatbalsta finansiāli. Eiropas Savienība ir ūdens iniciatīvas, mums ir um, ūdens programmas, mēs esam donoru savienība. Un, mums prieks par to, ka mēs veicinām šo tūkstošgadus attīstības mērķu īstenošanu. Bet mēs varam vēl uzlabot mūsu darbu. Revīzijas palāta ziņojums pagājušo gadu par ūdens un kanalizācijas situāciju ar fokusu uz eh, subsaharas reģionu pierādījis, ka tur vēl pastāv deficīti, ka nav risinājumu, lai sektu uzturēšanas, sistēmu uzturēšanas izmaksas. Tā kā hm, Eiropas Savienība ir arī šī problēma, ko skata komisija, komisija ziņo par uzlabojumiem. Bet šī uzklausīšana man šķiet varētu būt laba izdevība komisijai īsti painformēt mūs par eh, statusu quo. Uh, dzermais ūdens un kanalizācija ir prioritāte. Mm, Pagaidām mēs tikai pusi darām no tā, kas mums jādara. Ūdens ir centrālais elements uh, mums visiem, lai izdzīvotu. Ar ūdeni saistīti sociāla konflikti un kari. Ūdens kvalitāte un kvantitāte ir kritiska uh, sabiedrības veselībai. Uh, sausuma periodi, arī plūdi var nogalināt cilvēkus, var iznīcināt resursus, eh, var sekmēt eh, migrāciju un um, līdz ar to var arī sāsināt, um, bet radīt eh, nopietnus konfliktus. Un kaut arī mēs to visu apzināmies, mēs ļoti maz ko darām, lai uzlabotu lietas. Noslēgumā. Ko mēs uh, Uh, varam darīt, lai novērstu šo pamatiesību neievērošanu. Ar mm, mm, ūdeni ir saistīts ļoti daudzas iniciatīvas, un tās ir jāīsteno un jā, jāveic arī monitorings. Mums ir mūsu politikas, lai to darītu. Mums ir uh, tūkstošu gadus mērķi par kanalizāciju un dzeramo ūdeni. Mums ir mērķi, kas saistīti ar uh, cilvēktiesību mm, ievērošanu. Mums jāparūpējas par visu šo mērķu sasaistīšanu, par politiku kohēziju. Un ko tas īsti nozīmē? Mūsu tirsniecības un enerģētikas politika jāpiesaista ūdens politikai attīstības valstīs. Un mūsu politikai nevajadzētu. Uh, sekmē to, ka ūdens resursi, eh, kuru tāpat nav pietiekami daudz, tiek izmantoti mm, lobbarībai, piemēram, vai degvielas iegūšanai. Mēs eh, cīnāmies arī pret eh, zemes atsavināšanu. Ko tas nozīmē īsti? Dažreiz cilvēkiem, kam pieder zeme, šī zeme tiek uh, atņemta un nodota uh, lieliem uzņēmumiem, lai nodrošinātu, uh, kā tiek apgalvots, pārtikas drošību. Bet uh, šī zemes atsevināšana ir saistīta arī ar ūdens resursiem, jo parasti atņem to zemi, kur ir ūdens avoti, zemēs, kur ūdens resursi ir nepietiekami. Mums jāpasargā iedzīvotāji attīstības valstīs mūsu birojiem uz vietas jāziņo par šiem gadījumiem un par to, kā notiek ūdens piegādes. Uzņēmumiem ir jāpublisko uh, nefinanciāla informācija un mums jāpanāk, ka tā tiešām tiek publiskota. Patēriņa paraugi arī ir jāpēta. Mūsu pētījumi par oglekļa pēdu uh, var uh, tikt piesaistīti pētījumiem par uh, izmantojamo ūdeni. Uh, tas, protams, ir saistīts arī ar oglekļa uh, izmešiem un ar vispārējo patēriņa modeli, ko varam labot. Nevajadzētu aizmirst, ka ilgtspējīgas uh, tiesības uz dzeramo ūdeni un kanalizāciju uh, ir neatņemama sastāvdaļa katrā mūsu dialogā ar katru attīstības valsti, ar kuru mums ir darīšanas. Vēlamies samazināt klimata pārmaiņu efektu, vēlamies ieviest grozējumus. Mums jāturpina šie centieni, lai mums būtu droši, visiem mums būtu droši piekļuve dzeramajam ūdenim, tīpaši uh, neaizsargātiem sabiedrības locekļiem. Arī pēc 2015. gada mums jānosaka tādi globāli mērķi, kuros būs minēti ūdens resursi. Budapeštas samitā šo rudeni jau tika iezīmēts ceļš uz tādiem mērķiem, kas saistīti ar ūdens resursiem. Mēs varētu veikt vairāk pētījumu, līdzīgu pētījumam par ūdens resursiem, kas tika veikts uh, šeit komitejā pagājušo gadu. Mums uh, tiešām tāls ceļš vēl jāmēro, um, tā, tas viss mums ir pietiekami jauns, mums uh, jāsameklē arī resursi, kas nav pieejami pagaidām, mums jāiezīmē prioritātes Un, protams, mūsu galvenā prioritāte paliek tie cilvēki, kam nepieciešams dzeramais ūdens un kanalizācijas sistēmas. Paldies, ka esat šeit. Paldies um, par šo visaptverošo prezentāciju un tik tiešām arī mūsu cilvēktiesību uh, apakškomitejas darba kārtībā um, mēs vēlamies darīt vairāk uh, pie ekonomiskajām, sociālajām, kultūras tiesībām, bet uh, tad raugoties uh, ko mēs esam izdarījuši, mēs konstatējam, ka ar to nepietiek. Tā kā ļoti labi, ka mums notiek kopīgi ar attīstības komiteju šī sanāksme, un mūsu pēdējie eksperti ar mums runās, eh, izmantojot video mm, ziņojumu, un viņa tieši runās par ūdens resursiem, jo mūsu politikas jomā eh, tiešām jāizteno pie, kas balstītu uz tiesībām. Un, mm, Tad mēs varam te piesaistīt gan tūkstošgadus attīstības mērķus, gan barjeru likvidāciju, kas vēl ir dažās valstīs. Tagad došu vārdu ekspertiem, kas mums te panelī ir. Mums ir Grahams Alabasta, viņš ir tehniskā dienesta augsta līmeņa ierednis, kas, un, un līdz priekšsēdētājs. Uh, ANO ūdens eh, darba grupām, kas nodarbojas ar atkrit, kas notika ūdeņiem un ūdens kvalitāti. Paldies, bet, ka esat eh, ieradies. Es, eh, jūs, jums būs, jums tiks dots vārds pēc video ziņojuma noklausīšanas. Un mēs dzirdēsim par PVO darbu kas saistīts ar kanalizāciju, par inovatīvu resursu sameklēšanu un par iespējamiem riskiem videi. Tad arī Keitas Norgrovas kundze um, ir mūsu viesa šodien. Viņa ir kampaņas WaterAid vadītāja. Tātad um, viņa rūpējas par pieejamiem ūdens resursiem Lielbritānijā. Viņa pastāstīs par NVO perspektīvu, kas uh, veicina universālo piekļuvi dzeramajam ūdenim un kanalizācijai arī pēc 2015. gada. Un vēl viens mūsu viesis šodien ir uh, Žerār Pajen kungs, kas ir uh, starptautiskās uh, privāto ūdens operātoru federācijas priekšsēdētājs. Un, un nu, cik saprotu, jūs uh, arī palīdzējāt sastādīt uh, ANO ģenerāla sekretāra ziņojumu par ūdens resursiem, ka mums panelī ir lieliski eksperti. Tagad uh, vēlos uzzināt par šo video materiālu. Uh, es nevienu nevēlos aizmirst. Es kādu aizmirsu, atvainojiet. Jūs, eh, per, Perers kundze, viņa pārstāv uh, Eiropas Savienības eh, pilsoniskās sabiedrības iniciatīva Right to Water. Es esmu, man jūsu darbs ir apzināms, un jūs arī mm, sabiedriski esat ļoti aktīvi, turklāt jūs esat Eiropas eh, publisko servisu eh, savienību federācijas prezidente priekšsēdētāja. Uh, Video ziņojums ir ierakstīts, tā kā sapratu. Nu, tā nebūs video konference. Labi, tad mēs varam sākt ar uh, Ala Pastkungu. Thank you, Madam Chair. Um, distinguished colleagues, ladies and gentlemen. We've, we've heard about the, the figures involved. Kolēģi, paldies. Priekšsēdētāji, mēs dzirdējām jau skaitļus, um, bet ir jāpaturprātā tās, ka šīs mērķis mainās, mēs dzīvojam mainīgā pasaulē. Un galvenais izaicinājums saistībā ar piekļuvis nodrošināšanu ūdenim, sanitācija, manuprāt, ir trīskārtīga. Pirmkārt, ir jādomā par situāciju, kāda pasaules strauji mainās. Otrkārt, mēs saskaramies ar galēģiem klimata apstākļiem, kas ietekmē situāciju, un treškārt, daudzās pasaules daļās konflikti ietekmē to, kā cilvēkiem var piekļūt ūdenim un sanitācijai. Uh, un šo trīs punktu uh, sakarā par mobilizāciju runājot. Manuprāt, viens no viskritiskākajiem ir um, graustu skaita pieaugums, kur ir aizvien lielāks iedzīvotāju skaits, un, piemēram, šobrīd lejas Sahāras Afrikā 72% visu pilsētu iedzīvotāju dzīvo graustos, un uh, šo graustu rajonu pieaugums ir ap 30 astoņi procenti paredzams no pilsētu pieauguma turpmākajās desmitgadēs. Pilsētu uh, iedzīvotāju skaits pieauga, tāpat lauku apvidi urbanizējas un mēs sagaidām ārkārtīgi uh, lielu pieaugumu pilsētu iedzīvotāju skaitā par pusmiljonu, pa miljonu atkarībā no tā, kur tas atrodas. Un šeit ir jādomā par to, kā mēs varam nodrošināt pienācīgus pakalpojumus. Tālāk par klimata pārmaiņām runājot, mēs redzam, ka daudzās jomās daudzi apgabali ir pakļauti plūdiem, sausumam, un tas papildus apgrūtina veselības riskus, dzīve bīstamā vidē, kur piekļuvu ūdenim un sanitācijai ir sarežģīti, tāpat arī atkritumu eh, savākšanas jautājumi un citi ietekmē šo situāciju. Un trešā joma - konfliktu zonas. Mēs redzam, uh, ka tāda ir daudzos pasaules reģionos un ietekmē šādas piekļuvas iespējā. Nu, un tas eh, konflikti notiek ne tikai Sīrijā, kur ir daudz pārvietotās cilvēku grupas, kas papildus uzliek nastu eh, valstīm reģionā, bet mēs redzam arī migrācijas procesus eh, lielās pilsētās Eiropā, kur uh, tā skaitā pieaug graustu skaits. Mums ir šie, šie fakti jāpaturprātā. Tad, kad mēs domājam par saviem pūliņiem, viens no viskritiskākajiem jautājumiem piekļuvēja sanitācijai ir e, norādot, ka ūdens ir viens no pamatiem veselīgai eksistencei un man pat eh, nevajag ieslīgt detaļās šeit, bet atbalsts ūdenim un sanitācijai ir ārkārtīgi būtisks veselības elements, un investīcijās tas ir dažkārt eh, piemirsts, un tas ir saistāms ar vietējām struktūrām, kur ļoti bieži veselības amatpersonas pavada vairāk laika meklēt, eh, meklējot medikamentus, nekā koncentrējoties uz preventīvo pusi, kas ir ļoti nozīmīga, lai mazinātu slimības, kas izceļas no nepietiekamas ūdens un sanitācijas apgādes. Ir skaidrs, ka šie jautājumi saistībā ar piekļuvu sanitācijai ir palikuši bieži vien novārtā, un viens par iemeslu tam ir tas, ka šis ūdens apakšsektors, ja to tā drīkst nosaukt, ir visai daudzveidīgs, un mums ir no vienas puses trūcīgie, no otras puses ir e, turīgie, kam ir visi pieejami tīkli, e, apgādes un kanalizācijas sistēmas, bet ab, mēs nevaram noliegt trūcīgo cilvēku tiesības e, piekļūt tīklu sistēmām, kanalizācijas sistēmām, un mums ir jānodrošina viņiem šādas iespējas un tas ir jāņem vērā, veidojot eh, visas iespējamās apmešanās vietas. Tāpat apzinoties pār izlietoto ūdeņu, kanalizācijas ūdeņu, atkārtot izmantošanu, arī tas var būt viens no risinājumiem. Par nākotni domājot un scenārijiem, lai sasniegtu tūkstošgadus attīstības mērķus, manuprāt, ir ļoti svarīgi apzināties to, ka šie mērķi sniedz skaidru koncentrēšanos uz būtiskiem aspektiem gan ūdens, gan sanitācijas ziņā, gan citos aspektos. Un mums ir jāapzinās nopietnie ieguvumi šajā jomā. Tomēr mērķu e, definīcijas dēļ trūcīgie atkal tiek izslēgti, jo valstis cenšas sasniegt tūkstošgadus attīstības mērķus, un atkal saraksts lejas galā ir trūcīgi, un dāmas kungi šāda situācija ir jāmaina. Trūcīgi ir jānotas tāda saraksta augšgalā, un nākotnē mums ir jāseko tam, lai viss neaizsargātākie saņemtu pirmkārt aprūpi. Ir izskanējušas diskusijas ūdens tīklojumā par to, kā šie ūdens apgādes mērķi ir jāsasniedz, un atkal jāapzinās, ka būtiska ir holistiska pieeja gan ūdens apgādes, ūdens sanitācijas, gan notekūdeņu e, e, pārvaldības ziņā. Visi šie jautājumi ir jāskata kopumā. No veselības viedokļa raugoties, e, visai lielas bāžas vieš notekūdeņu jautājums, un mēs redzam, uh, Eh, lielu tā apjomu pieaugumu rūpniecībā, lauksaimniecībā, un tas tā skaitā ir draudz veselībai, kas var ietekmēt dzeramā ūdens kvalitātu un piekļuvi tīram ūdenim. Tāpēc ir uzsvars jāliek uz to, lai iekļautu notek ūdeņus uh, šajā darba programmā. Lai varētu šos mērķus sasniegt un labāk izprast notiekošo, ir svarīgi apzināties, cik nozīmīgi ir laba un pareiza informācija. E, veselības organizācija un citas struktūras ir strādājušas, lai informāciju uzkrātu, un mums ir jādomā par tiem aptvērumu līmeņiem, kur apkalpotie, neapkalpotie reģiona atrodas, un uh, jāpieliek pūliņi, lai neaizsargātie trūcīgie būtu sarakstā augšgalā. Noslēgumā gribu teikt, ka ir iespējas rīkoties, mums ir dzeramā ūdens sanitācijas un notekūdeņu jautājumu jāpaceļ vajadzīgā līmenī. Un ir jādomā par vistrūcīgākajiem tu, mūsu tūkstošgadas attīstības mērķos, un ja mēs to nedarīsim, tāds var izrādīties, ka daudz pie, no tā, pie kā esam strādājuši, iet zudumā. Paldies! Paldies! Alabasterkungs un nākošais runātājs Keita Norga. Thank you very much. Paldies! Priekšsēdētāji, dārgie kolēģi! par iespēju izteikties. Es runāšu par sanitāciju. Lai ūdens ir ļoti svarīgs jautājums, bet iesākumā gribu jums visiem pajautāt. Atcerieties pēdējo brīdi, kad jūs atvieglojāties. Varbūt šajā situācijā par to ir savādi iedomāties, bet šis temats ir svarīgs, jo Eh, svarīgs miljardiem cilvēku pasaulē. Iespējams, ka jūs pēdējo reizi iztukšojāt savu zarnu sataru vakar vakarā vai pat šorīt no rīta un visdrīzāk savā ērtajā vannas istabā un nevis nakts vidū kaut kur ceļa malā cerot, ka jūs neviens neredzēs, vai jūs kāds ir e, kauninājis, vai jūs izjutāt kaunu sajūtu. Visdrīzāk tomēr, ka jūs aizgājāt, norāvāt ūdeni un aizmirsāt, tieši tāpat kā es šorīt. Un tagad iedomājieties, ka jūs nākat cauri Leopolda parkam un laužaties cauri fekāliju kaudzēm. Iedomājieties mušas un uh, slimību izraisītājus, veselības uh, riskus, bet tomēr uh, kārtot dabiskās vajadzības un defe, veikt defekāciju brīvā dabā realitāte miljonam cilvēku pasaulē. Tāpat miljardam cilvēku pasaulē. Tāpat arī ļoti daudz cilvēki eh, cieš no caurejas, eh, caureja ir nopietna slimība, kas ir pamatā arī malnutrīcijai, kā arī ļoti daudzos gadījumos eh, priekšlaicīgai bērnu nāvei. Sanitācija un higiēna ir ļoti nozīmīgs jautājums, kā sacīja doktors Alabastras higiēna sanitācija jāuzskat, vēl aizvien tiek uzskatīt kā otršķirīgi jautājumi ne tikai Eiropas Savienībā, bet arī daudzās citās pasaules valstīs. Sanitācija ir viena no cilvēku tiesībām, Uh, ūdens palīdzību Waterēda organizācija ir strādājusi 30 uh, gadus pie šiem sanitācijas jautājumiem, un pagājušajā gadā kopā ar partneriem uh, daudzās valstīs mēs nodrošinājām 2,2 miljonu cilvēku piekļuvu sanitācijai. Sanitācija ir viens no vismazāk vērā ņemtajiem tūkstošgadas attīstības mērķiem, un Tagad daži piemēri. Sāksim ar MDG 4 mazināt bērnu mirstību. Bērni visvairāk ietekmē higienas un sanitācijas trūkums, jo šīs divas vienkāršās lietas ir primāri dizentērijas e, izraisītāji un dizentērija ir otrais e, iega, iemesls. E, bērnu e, priekšlaicīgai nāvei. Iedomājieties, ka jūsu dēls meita, e, e, brāļdēls, māsas meita, mazbērni mirst no kaut kā tik vienkārša kā dizentērija, un tas ir praktiski neiedomājami 21. gadsimtā. Iedomāsimies otro un trešo MDG par izglītību un dzimumlīdztiesību. Ļoti bieži Eh, toalešu trūkums skolā nozīmē, ka meitenes skolā negāja vispār. Sievietes bieži vien tiek pakļautas eh, aizskaršanai vai vardas, vardarbībai, ja tām ir jāizmanto kopējās toaletes vai jāiet kaut kur ārpus mājas uz toaletes. Tāpat arī eh, cilvēki ar pārvietošanas grūtībām viņus ietekmē šādu um, iekārtu, uh, pieejamu iekārtu trūkums. Um Ļoti daudziem ir jāizmanto netīras kopīgās tolets, lai viņi varētu izmantot savas pamata cilvēka tiesības. Un tas uh, ir jāatrisina 21. gadsimtā. Tas mums sniedz arī vienu no vislielākajām iespējām. Neviena valsts nav sasniegusi pieņemamus veselības e, aizsardzības e, aprūpes standartus, neinvestējot sanitācijā. Londonā 19. gadsimtā, kad šādas investīcijas notika, bērnu mirstība samazinājās par vienu trešdaļu. Pasaules veselības organizācija ir parādījusi to, kā sasniegt MDG mērķus eh, sanitācijas ziņā, eh, kur eh, var būt 60 miljārdi dolāri Eh, gūtais labums eh, būtu 54 miljārdi dolāri. Līdz ar to piekļuva sanitācija ir ne tikai pamatiesība pat par sevi, bet arī palīdz veicināt attīstību un mazināt nabadzību. Ir iespējams eh, atrisināt vispārīgo sanitācijas eh, krīzi līdz ar Waterreid, līdz ar Pasaules banku, apvienotiem nācijām un citiem eh, spēlētājiem. Ir iespējams īstenot to līdz 2030. Eh, gadam, bet kā? Četras lietas gribu nosaukt. Pirmkārt, daži vārdi par naudu. Par naudu ir jārunā vienmēr. Nacionālās valdības ir primāri atbildīgas par uh, lai to, lai nodrošinātu tiesības uz sanitāciju. Bet Pasaules banka uzraugot 18 valsts leizsakārs Āfrikā, tās atrada, ka investīcijas sanitācijā ir mazāk nekā 0,1% no IKP. Tas ir pārsteidzoši. Tāpat arī donoriem ir jā. Ja piešķir prioritāti sanitācijai. Eiropas Savienība ir viens no lielākajiem donāriem, tomēr kopējā Eiropas Savienības palīdzība pēdējās desmitgades laikā ir mazinājusies. Otrkārt, daži vārdi par šīs naudas izlietošanu jo runa ir ne tikai par summām, bet arī par tērēšanas efektivitāti. Dzeramais ūdens E, absorbē lielāko daļu no nelielā pieejamā apjoma. Sanitācija ir neredzamais izaicinājums šajos gadījumos un apdraud investīcijas e, ūdens iegūšanā. E, tēriņiem par ūdeni, sanitāciju, higienu ir jābūt efektīviem. Sanitācija nevienmēr tiek vērs, virzīta un paredzēta tiem iedzīvotājiem vai valstīm, kur tas ir visvairāk vajadzīgs. Tāpat arī ir jādomā par sistēmu noturīgumu. Ne, tie nav tikai e, Eiropas Savienības um, e, E, finansētie projekti, kuri saskaras ar grūtībām finansiālā, loģistiskā vai tehnoloģiskā ziņā. Treškārt, tagad daži var par vārdu par partnerību. Eiropas Savienība ir jārisina sanitācijas un higienas jautājumi, lai koncentrētos uz e, tām kopienām grupām, kur tas ir e, kur ir vismazākās citas iespējas to īstenot. progresu sanitācijas īstenošanā valstīs, ir koordinācijas trūkums un sadarbības trūkums starp donoriem, pilsonisko sabiedrību, valdībām un privāto sektoru. Mums nav vajadzīgi e, īpaši sarežģīti tehnoloģiski risinājumi, lai atrisinātu sanitācijas vai pat e, ūdens krīzes. Tad, kad partneri sadarbojas kopā labi, un to mēs esam redzējuši valstīs no Liberijas līdz Ētjopijai, tad pārā lietas sāk virzīties uz priekšu. Eiropas Savienība varētu sniegt lielāku palīdzību šeit. Un vispārīgi runājot, sanitācijas un ūdens visiem partnerība ir lielisks piemērs, kad partneri sadarbojas, lai koordinētu augstu līmeņu darbības plānu izmantojot efektīvākā veidā nelielos resursus, kas ir pieejami. Tomēr šāda partnerība var sadarboties tikai tad, ja lielākie donori tādi kā Eiropas Savienība iesāstā, iesaistās un dara vairāk ne tikai runas augsta līmeņa sanāksmēs. Un visbeidzot, par sanitācijas starptautisko prioritizēšanu. Lai varētu sasniegt MDG, mums ir vienīga iespēja nospraust tādus mērķus, kas nozīmētu vissliktākās nabadzības formas iznīcināšanu, ko mēs varam iedomāties. Ir vajadzīgs, lai Eiropas parlaments atbalsta un turpina strādāt pie cilvēku pamattiesībām, un Eiropas Savienība to var darīt galvenokārt nodrošinot mērķi E, ūdenim, sanitācijai, aicinot e, nodrošināt vispārīgu piekļuvu 2030. gadā. Tāpat ir vajadzīgs parlamenta atbalsts, lai nodrošinātu, ka higienas sanitācijas mērķi saistītos mērķos kā veselība, e, nabadzības apkarība, vienlīdzība varētu tikt sasniegta. Tas ir mūsu redzējums un ne tikai mūsejais. Mēs esam konsultējušies ar ekspertiem. Uh, tā skaitā eh, Pasaules veselības organizācijā, UNICEF, un man ir šo mērķu eh, kopija ziņojuma aizmugurē eh, zālei. Un ir nepieciešams pie tiem strādāt, lai sasniegtu pēc 2015. gada mērķus. Lūdzu, atbalstiet šos mērķus un strādājiet ar mums, lai varētu nodrošināt, ka ik vienam ir piekļuva šīm cilvēktiesībām 2030. gadā. Paldies, Nordgraus kundze, un tagad Žerārs Paģēns, kurš pārstāv privāto ūdens eh, organizāciju. Labrīt, priekšsēdētāji, Uh, labrīt visiem! Aquafed ir privāto ūdens operatoru federācija. Mēs pārstāvam šos uh, privātos uzņēmumus, kas piegādā dzeramo ūdeni vai kanalizācijas pakalpojums nodrošina, un uh, mūs pieņem darbā valdības. Mūsu biedri ir no gandrīz visām Eiropas Savienības dalību valstīm vai no privāto partnerību kontraktos vai citādā veidā, un šobrīd apmēram trešdi, trešdaļa Eiropas Savienības pilsoņu eh, izmanto mūsu pakalpojumus, ko vismaz eh, daļēji eh, nodrošina privātie operatori. Mūsu federācija nav komerc lobijs, mēs nesakām, ka privātā ūdens un kanalizācijas pārvaldība ir labāka nekā, ja to dara publiska iestāde Mēs zinām, ka ir sistēmas, ko var pārvaldīt gan tā, gan savādāk. Kanalizācijas nepieciešamība ļoti labi aprakstīja iepriekšējā runātāja, bet es gribētu izteikt komentārus par pieeja dzeramajam ūdenim, jo daudzi cilvēki par zemu novērtē nepieciešamību pieeja dzeramajam ūdenim pasaulē. Uh, ņemot vērā, ka ir panāks progress par ūdens tūkstošgads attīstības mērķiem, eh, tomēr vairāk kā 800 eh, miljonu cilvēku um, um, nav pieeja uzlabotiem ūdens resursiem, un uh, cilvēki uzskata, ka šis uh, izaicinājums tiek apkarots, un uh, dzirdējam statistiku arī šeit. Diemžēl tā nemaz nav. Uh, no desmit cilvēkiem pieci, tātad eh, puse cilvēku pasaulē saņem uh, ūdeni no publiska operatora, viens no uh, privāta un četriem nav vispār uh, nekāda pieeja ūdenim. Un uh, daudz cilvēki, kas uzlab, izmanto tā sauktos uzlabotos ūdens resursus, patiesībā lieto nedrošu ūdeni. Um, Pagājuši mēnesi notika Budapešts ūdens samits un Banski Munsāno ģenerālsekretārs teica, ka gadrīz trešdaļa cilvēku dzer ūdeni, kas ir bīstams veselībai. Tas nozīmē, ka vairāk kā divi miljārdi cilvēku tie ir, un tas arī atbilst mūsu aplēsēm, ko veicām 2012. gada februārī. Bet jābūt ne tikai drošam ūdenim, ir jāievēro cilvēku tiesības. Un uh, mēs ap, mūsu aplēses ir, ka apmēram 3 līdz 4 miljārdi cilvēku nesaskars, tātad nesaņem šo, uh, šīs cilvēku tiesības. Un šīs cilvēku tiesības tika atzītas 2010. Uh, gadā, un tās arī uh, To arī mūsu federācija publiski ir atbalstījuši kopš mūsu izveidas. Mēs sadarbojamies ar daudziem starptautiskās sabiedrības pārstāvjiem, ar ANO, ar valstu valdībām un citām iesaistītajām pusēm, lai veicinātu izpratni par šī mērķa svarīgumu un tā ieviešanu. Kāpēc mēs to darām? Tāpēc, ka Aquafed uh, biedri ir uzņēmumi, kas dien dienā uh, piedalās cilvēku tiesību ievērošanā, kad uh, Eh, to mums eh, liek darīt eh, publiskās iestādes. Tas ir mūsu galvenais uzdevums. Un nesena brošūra, ko mēs publicējām, kur ir runa par privātajiem operatoriem, publiskajiem ūdens lietotājiem, tur ir teikts, ka mēs varam sniegt pieejamību, nekaitīgumu, pieņemamību, pieņemam cenu un tā tālāk ūdens resursu pieejamībā. Uh, Izsoļu sistēma nodrošina, ka tiek optimizētas izmaksas un mēs varam ieviest arī sociālā atbalsta mehānismus un subsīdijas, ko sniedz valsts iestādes. Līdz ar to tie ir vērtīgi instrumenti valdībām, kas vēlas nodrošināt, lai drošs dzeramais ūdens un kanalizācija būtu pieejama visiem iedzīvotājiem, arī nabadzīgākajiem. Šī kapacitāte uh, Uh, īstenot tiesības uz ūdeni cilvēkiem atzina to arī apvienotās nācijas 2010. gadā ANO cilvēktiesība padome apliecināja, ka uh, tiesības uz uh, tīru dzeramu ūdeni un sanitāciju ir starptautiskajās tiesībās noteiktas. Uh, cilvēktiesība padome savā rezolūcijā atzina, ka atbildīgās ūdens uh, iestādes var izvēlēties jebkādu pārvaldes uh, opciju, vai tā būtu publiska vai privāta vai kāda nevalstiskā organizācija. Un tas ir pretstatā lobbyiem, kas uh, strādā, lai cīnītos pret privātiem ūdens operatoriem. Un uh, parādās, ka privātie ūdens piegādātāji var uh, veicināt cilvēktiesību uz ūdeni ievērošanu. Tātad nav pretrunu starp uh, Uh, privātu ūdens apsaimniekošanu un uh, cilvēktiesību ievērošanu. Pagājuši mēnesi uh, federācija piedāvā Eiropas parlamentam un citām institūcijām cilvēktiesības uz tīru dzeramo ūdeni un kanalizāciju padarīt redzamāks Eiropas Savienībā. Mēs pievājām mainīt pamatiesību hartu, lai iekļautu konkrēt šeit cilvēktiesības uz tīru dzeramo ūdeni un kanalizāciju. Šobrīd starptautiskā sabiedrība gatavo uh, pēc 2015. gada uh, ilgspējīgos attīstības mērķus. Uh, privātie ūdens operatori jau gadiem ir teikuši, ka ir nepieciešams ambiciozāks politikas attiecībā uz ūdeni, un šī ir lieliski iespēja to darīt. Ja Eiropas Savienības valstis ir uh, nopietni uztver uh, šo izaicinājumu par pieeju ūdenim un kanalizācijai, ja viņi atzīst, ka um, cilvēkiem ir nepieciešama labāk pieeja tīram dzeramiem ūdenim un uh, kanalizācijai, tad viņiem būtu jāatbalsta ambiciozi ilgspējīgas attīstības mērķi pēc 2015. gada, lai nodrošinātu šos pakalpojumus visiem cilvēkiem. Un, kad es runāju par pieeju ūdenim, es runāju par tiešām drošu dzeramo nu, ūdeni. Uh, lai tas pilnībā atbilstu cilvēktiesībām. Es uzskatu arī, ka Eiropas valstīm vajadzētu iezīmēt būtisku savu attīstības palīdzības daļu, lai veicinātu šeit progresu. Diemžēl šobrīd tā nav tagadējā Savienības attīstības palīdzības stratēģijā. Es gribētu izteikt dažus komentārus par uh, to, kas ir nepieciešams, lai ieviestu tiesības uz ūdeni, lai tās nodrošinātu. Cilvēktiesības uz drošu uh, dzeramo ūdeni un kanalizāciju nav iespējams īstenot nejauši. Tur ir nepieciešama apzināta darbība, un uh, likumdevēju un citu valsts iestāžu pienākums ir nodrošināt, lai visas uh, tiesību dimensijas uh, Uh, būtu uh, nosaktas, lai būtu attiecīgas iestādes, kas uzrauga šo tiesību ievērošanu, un lai šiem iestādēm būtu uh, visi pavadzīgie resursi, finanšu un cilvēku resursi. Ļoti daudz ir jādara šajā jautājumā daudzās valstīs. Uh, lietotājiem ir vajadzīgi ūdens pakalpojumi, kuru izmaksas ir optimizētas un uh, kur ir efektīva operatora. Uh, Mēs drīz uzklausīsim Pērets kundzi, eh, kas pārstāv eh, valsts un pašvaldību pakalpojumu savienību. Un eh, bija iniciatīva Right to Water. Te tiek prasīta labāka tiesību ieviešana Eiropā un ārpus Eiropas. To es pilnībā atbalstu šo uh, ideju. Daudz ir parakstījuši šo iniciatīvu atbalstot uh, tiesības uz ūdeni. Es arī to būtu darījis ar lielu entuziasmu, ja šī iniciatīva patiesi būtu vērsta uz to, lai labāk īstenot šīs cilvēku tiesības, un tomēr šī iniciatīva iekļauj citu prasību, kas ir pilnīgi atšķirīga, proti izslēgt uh, ūdens pakalpojumus no iekšējā tirgus noteikumiem un pārtraukt liberalizāciju. Man ir šaubas, ka tie, kas ir parakstījuši šo iniciatīvu Human Right to Water, saprata, ka viņi tādējādi atbalsta arī ideju, ka vietējās pašvaldības un uh, iestādes uh, var neievērot uh, tagad spēkā esošos valsts iepirkuma noteikumus, kas ir vērsti uz caurskatāmības nodrošināšanu, lēmu pieņemšanas procesos un korupcijas novēršanu. Man arī ir šaubas, ka uh, Viņi zināja, ka praksē uh, liberalizācija ūdens pakalpojumu ziņā Eiropā nav notikusi. Visur Eiropas valstīs ūdens pakalpojumi ir organizēti uh, pēc uh, valsts uh, uh, un uh, pašvaldību iestāžu sistēmas, un cenu arī nosaka šīs iestādes, pat ja operators ir no privātā sektora šī dīvainā prasība šajā iniciatīvā tiek uh, dažkārt izpren, interpretēta tā, ka varētu tikt uh, radīt papildus šķēršļi privātiem operatoriem. Ja tas tā būtu, tad uh, tas būtu vērsts uz uh, uh pārvaldes iespēju uh, dažādību. Uh, un tādējādi šī cilvēka tiesības uz, uz ūdeni būtu īstenojams vēl sarežģītāk. ANO īpašais pārstāvis attiecībā uz cilvēku tiesībām uz ūdeni un sanitāciju eh, pauda um, savus iebildumus pret šo iniciatīvu, un man ir līdzīgi iebildumi, un tāpēc es arī neparakstīšu šo iniciatīvu. Un es domāju, ka ir daudzas citas lietas, ko var darīt un ko vajadzētu darīt, lai uh, patiesi ieviestu cilvēku tiesības uz tīru dzeramo ūdeni un kanalizāciju Eiropā un ārpus Eiropas. Miljardiem cilvēku ir nepieciešams labāka, nepieciešama labāka pieeja uz, pie u, ūdenim un uh, kanalizācijām, viņi to ir pelnījuši. Un uh, visi uh, iespējamie instrumenti, kas ir pieejami, būtu jāizmanto. Paldies! Monsieur. Un paldies uh, Pajankungam. Un tagad Perets kundze lūdzu. Paldies, Paldies priekšsēdētāji. Laikam es būšu vienīgā, kas uzstāsies franču valodā. Bet es redzēju arī, kā Veronika de Keizere izteicās mūsu skaistajā valodā. Un iesākumā Atcaucoties uz varbūt anegdotisku gadījumu, bet kas deva man gan personiski, gan tīri arotbiedrību izpratnē labāk saprast šo saikni starp ūdeni un veselību. Jo savā laikā es pati strādāju pie NVO veida darbībām, tas notika Ekvadorā, kad mēs strādājām pie ūdens projekta, kura pilnīgi mainīja dzīvi šajā, dzīvi šajā Čimboraso provinces pilsētiņā Ekvadorā. Tas jau notika pirms gadiem 30 un tā kā cilvēkiem dienā bija aptuveni 4 litri ūdens un šo ūdeni vajadzēja nest 3 km attālumā ar tukšu kannu vajadzēja kāpt lejā pēc ūdens, lai kāpt augšā ar 28 litru kannu. Un jau ar tukšo kannu man bija, man bija samērā grūti paiet, es pat ne, lejā pa kalnu, es pat nemēģināju kāpt augšā ar pilno 28 litrīgo. Un mums vajadzēja, un mēs savā laikā izveidojām, atklājām šo ūdens um, pievilkumu Tas bija daudzu operatoru sadarbības rezultātā, bet es arī atgriezīšos saistībā turklāt ar Pajānu kungu sacīto. Mēs e, sadarbībā ar publisko pakalpojumu e, arotbiedrību mēs izveidojām šo pasākumu. Mēs pirmie ieguvām miljonu nepieciešamo sarakstu, lai varētu to apzināties uh, likumdevējiem Eiropā, komisijai un parlamentam. Mēs eh, uzdrīkstējāmies skaļi pateikt, ka ūdens ir tiesības, pamatiesības, mēs pievienojām arī to, ka tās ir publisks īpašums, kas un šādas tiesības ir jāīsteno dažādos līmeņos. Tā kā mēs esam Eiropas līmeņa konfederācija, mēs domājam arī par šo īstenošanu Eiropas līmenī. Un No mūsu puses trīs galvenās prasības ir. Pirmkārt, komisijai, ja ir iespējams pārveidot, un šeit mēs esam iegūši miljonu 900 parakstu, un arī priekšsēdētāji jūs jau runājat par šīs uh, E, šo Eiropas pilsoņu iniciatīvu vairāk nekā miljonus divsimt tūkstošu parakstu bija no Vācijas. Bet no 28 valstīm 13 savāca nepieciešamo kvorumu, lai mēs varētu Eh, pārveidot, iesniegt šo iniciatīvu komisijai. Vēl bija, ja, vēl ir jādod iespēju validēt attiecīgajā struktūrā un domājam, ka izsniegsim visu validēto procedūru komisija 10. decembrī. Un tālāk vairāk kārt jau izskanēja, ka ir um, daudz paveicamā. Pirmkārt, mēs uh, aptuveni diviem miljoniem pilsoņu esam devuši iespēju saprast, ka ūdens ir cilvēktiesības, un tāpat arī šī Eiropas pilsoņu iniciatīva ir, un mēs arī to vēlētos, instruments likt apzināties savu atbildību gan pilsoņiem, pašvaldībām, kas nodarbojas ar ūdens apgādi un visām kanalizācijas sistēmām. Tāpat pirmais rezultāts mums bija tāds, ka šī iniciatīva, kas notika tad, kad mēs lēmām par koncesiju direktīvu. Un mums izdevās panākt pirmo rezultātu, kā ūdens nedrīkst tikt uzskatīt par vienkārša preci, kā jūs sacīja pirmī, tā ir publiska um, pub, tas ir publisks īpašums un šīs cilvēku tiesības ir jāīsteno publiskajos servisos. Es atgriezīšos vēl pie partnerattiecībām valsts, valsts, valsts eh, privātās, bet skaidrs ir tas, kā valdībām un tīpaši pašvaldībām ir atbildība attiecībā pret lietotājiem, saviem pilsoņiem, lai viņiem nodrošinātu šo piekļuvi ūdenim un kanalizācijai. Mēs apzināmies, ka tad, kad mēs runājam par kādu publisku īpašumu, mēs ne, neapgalvojam, ka ūdenim ir jābūt bezmaksas, eh, eh, ka kanalizācija jābūt bezmaksas. Mēs apzināmies, ka visam ir savas izmaksas, mēs apzināmies, ka ir savu pieredzi un ka tas nav ne tikai valstu pašvaldību rokās, turklāt es nāku no valsts, kur lielāko lielākoties ar ūdens apgādi nodarbojas lielas multinacionāls firmas kā Veolija, GDF, Suedes un citas, un es arī nevaru sūdzēties kā Eiropas pilsoni par ūdens kvalitāti, un zinu, ka Eiropā e, ūdens ir viens no labākajiem Eiropas līmenī, bet pilnīgi noteikti, lai varētu īstenot šīs pamattiesības, Mums ir vajadzīgas e, inteliģentas, partnerat, gudras partnerattiecības starp e, valsts lēmējiestādēm, e, publiskajiem dienestiem, privātiem uzņēmumiem, kuriem ir šī pieredze, kuram, kuriem ir līdzekļi, un vienīgi gribam norādīt, kā jāievēro caurskatāmība, saprātīgas izmaksas, lai vajadzības pēc ūdens un sanitācijas varētu tikt apmierinātas par saprātīgām izmaksām. Un tad, kad es uh, klausījos mūsu britu kolēģi sakām, ka ir jākoncentrējas arī uz vistrūcīgākajiem iedzīvotājiem, tas pieprasa noteikt kādus sliekšņus un griestus, kas būtu saprātīgi, lai varētu īstenot šīs tiesības uz ūdeni. Un tas motivēja vairākas pašvaldības arī vainu pārņemt eh, municipali, eh, municipalitātes pašvaldības ziņā šos um, jautājumus E, tas attiecās uz ūdeni vai līdzīgi kā tas ir Vācijā, kur ir šie saucamie štatverkeni, un arī tas ir modelis, lai pārskatītu koncesijas tādā veidā, ka tiktu pārbaudīts tas, kas ir iekļauts valsts publiskajā partnerībā, ir paredzēts pilsoņu vajadzību apmierināšanai un ne tikai akcionāru atalgošanai. Mūsuprāt, tas ir skaidrs. Un tagad pēdējais punkts no manas puses saikne starp Eiropas dimensiju un globālo dimensiju, jo mēģinām sensibilizēt un īstenot šīs pamatiesības ar pirmkārt mūsu uh, Startautisko publisko pakalpojumu federāciju un veicināt decentralizēto sadarbību. Tas nozīmē ar publiskajām lēmēju iestādēm, valsts lēmēju iestādēm, vissolidārākajos ietvaros. Mēs vēlamies, lai valsts lēmēju iestādes, publiskie, privātie partneri apzinās un piedalās pilsonis. Un saņem Eiropas parlamenta atbalstu kopumā un atbalstu no jūsu komisiju, komitejām, apakškomitejām, un vēlreiz gribu pateikties jums par uzmanību. Thank you. Paldies, Pērēc kundzei. Tagad es skatos uz tehniķiem. Tagad um, mēs uzklausīsim Albukerkas kundzes ierakstīto video ziņojumu, kas ir ANO īpaša referente drošā dzermā ūdens un kanalizācijas jautājumus. Viņa piedalās reģionālajā konferencē Bolīvijā šobrīd, un tur viņa ir ierakstījusi šo video ziņojumu, kā es teicu sākumā, īpaša referente. Uh, strādā pie rokas grāmatas izstrādes par to, kā šo tikko pieņemto iniciatīvu īstenot. Mm, izmēģināsim! Labrīt! Vēlos pateikties jums visiem, īpaši mm, apakškomitejas, cilvēktiesība apakškomitejas vadītājai, Bārbarai Lohpīlerei, par iespēju dalīties savā pieredzē pie uh, rokas grāmatas izstrādes, ar ko nodarbojos uh, šobrīd. Um, runa ir par mm, apgādi ar dzeramo ūdeni un uh, piekļuvi kanalizācijai pasaules iedzīvotājiem, par to es runāšu vēlāk. Bet pirms uh, pastāstīt vairāk par manu darbu, man prieks uh, dalīties ar jums um, mm, informācijā par to, kas notiek ANO līmenī šajā jomā. Septembrī cilvēktiesību padome pieņēma ar konsensu jaunu rezolūciju par tiesībām uz ūdeni un kanalizāciju, kur piedalījās, šie sanāksmē piedalījās 110 līdz sponsori, iekļaujot sponsorus no Eiropas Savienības valstīm. Šajā rezolūcijā padome piekrita definīcijai par tiesībām uz ūdeni un kanalizāciju. Tas notika pirmo reizi. Nu, kāpēc tas ir tik svarīgi? Jo šī definīcija daudzos līmeņos mums palīdzētu labāk veidot politikas un programmas voš uh, iniciatīvas jomā. Uh, šī definīcija izskaidro, ka katram jānodrošina piekļuve uh, dzeramajam ūdenim un kanalizācijai, nediskriminējot nevienu, kā šai piekļuvai jābūt pietiekam, drošai, finansiāli pieejamai, fizikāli pieejamai, ka runa ir par ūdeni personālai lietošanai un lietošanai mājasāmniecībām, mm, kā arī par ūdens pieejamību visās dzīves jomās un ka arī tam jānotiek drošā, higieniskā un pieejama veidā, garantējot privātumu un cieņu. Skatoties eh, šo video ziņojumu, mm, jums paralēli tiek pieņemta līdzīga rezolūcija. Uh, uh, ANO ģenerāla asamblējā ar ļoti līdzīgu definīciju. Es domāju, ka tas ir stūrakmens mūsu ceļā uz uh, labāku piekļuvi ūdenim un kanalizācijai. Es nu jau divus gadus uh, esmu ļoti cieši sadarbojusies ar UNICEF un PVO uh, ūdens un kanalizācijas kopīgajā monitoringa programmas uh, paspārnē. Uh, lai izstrādātu konkrētus indikatorus un mērķus uh, laikposmam pēc 2012. gada. Uh, es arī brīvprātīgi vēlējos piedalīties darba grupām mm, un pat vadīt darba grupu, kas uh, atrisina nevienlīdzību problēmas. Mm, nevienlīdzības šobrīd ir ļoti svarīgs temats, kas jāapkāro uh, globāli. Es esmu bijusi gan Eiropā, gan Āfrikā, Klusā okeāna reģionā, Ziemeļamerikā, Āzijā un Dienvidamerikā, un visās šajās misijās es e, redzēju, ka ūdens resursi tiek sadalīti nevienlīdzīgi. Un e, ļoti bieži cilvēki, kas pieder pie konkrētas grupas, tiek atstāti novērtā vai ignorēti, salīdzinot ar pārējo sabiedrību. Uh, Parasti ir eh, konkrētas grupas, kas tiek stigmatizētas, diskriminētas, atstumtas, un šādi šīs nevienlīdzības arī izveidojas. Bet praktiski, eh, tātad, kad globāli eh, veikts, tiek veikts tūkstošgads attīstības mērķu izpildes monitorings, uh, ļoti bieži šīs grupas nepamana. Un tā kā ir vieglāk paņemt to, kas viegli pieejams, un cilvēki koncentrējas uz um, panākumu stāstiem un aizmirst par um, šos atstumtos, marginalizētos, uh, par šiem atstumtiem, marginalizētiem cilvēkiem un neko nedara. Un pat ja progress uh, šos cilvēkus daudzās valstīs nav skāris, uh, attiecīgas valstis jau skaļi paziņo par to, ka ir tūkstošgadus attīstības mērķu varoņi. Es tam nevarēju piekrist, un es būšu ļoti laimīgi, ja Eiropas parlaments man pievienosies. Mm. Un, ja turpmākie mērķi, lai likvidētu šo netesnību, tiktu iekļauti laika posmā 2021-2030 pēc 2015. gada. Tad, ko mēs praktiski varam izdarīt? Mēs varam labāk diferencēt uh, informāciju, kas mums ir, teiksim, uh, sadalīt, uh, izdalīt atsevišķu lauku reģionus un pilsētas. Teiksim, kādā valstī pilsētās ir 60% pieejami uh, ūdens un kanalizācija, laukos tikai 20%. Lūk, šī ir plaisa. Un, kad tā ir identificēta, uh, Šis ir pirmais punkts. Tad ievācam informāciju, veicam monitoringu, identificējam plaisas. Kad četras šādas plaisas identificētas, mēs zinām arī to, līdz kuram laika brīdim plānot sasniegt vienu vai otru mērķi, teiksim, pēc 2015. gada programmas, tas varētu būt 2030. gads, Un, ja mēs zinām, ka līdz šim te gadam jānodrošina universāla piekļuve, tas uh, nozīmē, ka katrai valstī uh, būs um, jāsagatavo grafiski pieejama informācija, lai mēs redzētu, ka tiešām šī universāla piekļuve būs nodrošināta. Lai mēs redzētu, ka gan pilsētās, gan laukos uh, notiek nepieciešami darbi, lai visus apgādātu ar ūdeni. Mēs mm, tad sapratīsim, ka laukos šādu darbu nepieciešams daudz vairāk. Un uh, kāpēc mēs to sapratīsim? Jo mums būs šis vienkāršais grafiks un vienkāršais mehānisms, kas uh, parādīs, ka līdšanē prakse bijusi ļoti nepareiza. Uh, mūsu piekļuve Tā tad bija koncentrēties uz tiem, kas jau tāpat ir labākā situācijā, bet mums bija jādara tieši pretējais. Mums eh, jākoncentrējas uz eh, novērtā atstātajiem. Arī Save the Children nesenais pētījums rāda, ka progres neelim, progresīvi neeliminējot eh, esošas nevienlīdzības, mēs nekādi nepanāksim universālās piekļuvas mērķi pēc 2015. gada darba kārtības mm, ietvaros. Tātad mums jāsāk jau tagad un jākoncentrēs uz tiem atstumtajiem un marginalizētiem un jāpalīdz viņiem. Citādi 15 gadu laikā mums nekas neizdosies. Un atkal es uzskatu, ka Eiropas Savienība varētu būt mūsu eh, sabiedrotais, mm, lai eh, likvidētu šīs nevienlīdzības pēc 2015. gada. Eh, Te mēs nerunājam, starp citu, par, tikai par nabadzīgām valstīm. Arī bagātajās valstīs pastāv šīs nevienlīdzības. Mm. Mums tas ir Eiropas Savienība jāapņemas uh, nepieļaut tādas pašas kļūdas, uh, kā tūkstošgadus attīstības uh, mērķu izpildes ietvarām. Un uh, veicināt eh, nevienlīdzību izskaušanu arī tajās valstīs, ar kurām Eiropas Savienība ir partnerattiecības. Eh, runa nav šeit tikai par cilvēktiesībām, morālo vai ētisko nepieciešamību, te runa arī par tīri politisku un ekonomisku izdevīgumu. Jā, palīdzēt šiem cilvēkiem izmaksās dārgi, bet padomājiet par to, cik izmaksās eh, viņam nepalīdzēt. Uh, Es eh, domāju, ka mēs nevēlamies piedzīvot šādu nestabilitāti. Padomājiet par iepriekšējās ja vasaras protestiem Brazīlijā. Mēs nevēlamies eh, pasauli, kur miljoniem cilvēku saslimst sliktas ūdens kvalitātes dēļ. Un eh, tad šie cilvēki aizņemtu 50% no visām slimnīcā pieejamajām gultām, kā tas bieži notiek attīstības valstīs. Mm, vai arī vai sievietes, vai, vai cilvēki. Mm, tas ir vai bērni, kas saslimst šī sliktā ūdens dēļ, eh, neaiziet uz darbu vai skolu. Tagad par manu darbu konkrētāk. Es eh, vēlos panākt, eh, lai tiktu vispār atzīts princips, ka ūdens ir cilvēku tiesības. Mm, kā tas ir jau Eiropas Savienībā noticis, 28 dalība valstis to ir atzinušas, mm. bet bieži konkrēta, konkrēta valsts pārstāvji man saka, es tikai saprotam, bet mēs nezinām, kā to īstenot, ko darīt. Un mm, tā kā man nav gatavas atbildes, uh, Eh, es vēlos attīstīt rokas grāmatu, tad praktisku rokas grāmatu, lai palīdzētu nacionālajā, reģionālajā viet, pašvaldību līmenī uh, virzīt uz priekšu šo jautājumu. Un tad valstīm būs vieglāk uh, iestrādāt šīs tiesības uh, likumdošanā, izstrādāt arī konkrētu politiku, paredzētam budžetam, saukt pie atbildības cilvēkus, kas nepilda. Uh, Uh, pienākumus šajā ziņā un galu galā nodrošināt uh, universālo piekļuvi ūdenim un kanalizācijai. Uh, es sadarbojos, lai šo panāktu, lai to panāktu ar UNICEF un Habitat programmu, NVO, Šveici, Somiju, Vāciju un Spāniju. Arī šobrīd um, esmu Bolivijā, kur notiek reģionālā konference par šo tēmu. Uh, Es sūtīju vēstules arī visam ANO dalībvalstīm ar jautājumiem uh, un priekšlikumiem. Mm, rokas grāmata cerams tiks publiskota nākamā gada septembrī. Tur uh, runa būs par juridisko analīzi un um, tur tiek sniegta arī tiks sniegta informācija par uh, šo tiesību, tiesību konkrētiem aspektiem. Uh, un par valstu pienākumiem nacionālajā un reģionālajā līmenī. Arī par to, eh, cik no budžeta būtu jāpiešķir mm, mērķu sasniegšanai. Es eh, ceru, ka valstis nāks pretī un sadarbosies. Eh, es centīšos arī sastādīt sarakstus un rekomendācijām, pēc iespējas praktiskākām, uh, lai eh, citi spēlētāji starptautiskās un reģionālās organizācijas varētu piedalīties šajā darbā. Paldies par jūsu uzmanību. Ceru, ka mums būs vēl iespēja tikties. Eh, paldies vēlreiz par to, ka uzklausījāt mani šodien. Thank you, madam. Liels paldies, Nadēla eh, Burkerkas kundze, jums par ļoti enerģisko paziņojumu. Un pirms dodu vārdu citiem uh, gribēju pajautāt, kurš atgriezās no Adisabebas šorīt? Jūs? Nē? Tikai Āna. Paldies, ka ieradāties. Pie mums ir ieradies DEFCO eh, ģenerāldirektorāts, eh, vadītājs Rudolfs Rudolfi, un tagad jūs un mēs visi uzklausījām jau, ļoti daudz ieteikumus par to, ko varam darīt, un uzklausīsim tagad DEFCO ģenerāldirektorātu. direktorātu par to, ko jūs teiksiet. Paldies, priekšsēdātājs kundz, godātie deputāti, godātie viesi. Es atgriezos no Ņujorkas, kur notika ilgspējīga enerģija visiem šī sanāksme. To sasauca Pasaules bankas priekšsēdētājs un ģenerālsekretārs, un vakar viņi mums pateica, ka uh, bērnu uh, otrais nāves iemesls ir uh, gaisa piesārņojums, eh, kas nāk no malkas eh, dedzināšanas mājās, kurināšanai. Tātad eh, mums vajadzētu sakārnēties ANO vidū, lai noteikti pareizo statistiku, bet šie ir milzīgi skaitļi, protams, un mēs augstu novērtējam, ka tie tiek sniegti. Patiesībā, jā, ūdens ir izšķirīgi svarīgs sektors mūsu attīstības sadarbībā. Uh, bet, eh, protams, arī tas, ka netiek attīrīti notekūdeņi, var radīt eh, problēmas veselībai, kā to ļoti kompetenti uzsver runātāji. Eh, protams, kanalizācija ir viens no vissliktāk sasniegtajiem uh, um, tūkstošgads attīstības mērķiem, un um, to te ir vainīgi ne tikai komisija, bet arī starptautiskie spēlētāji. Nav bijis pietiekam daudz darīts kanalizācijas jomā, tika sniegti skaitļi, un deputāts Dēva arī teica ievadrūnu. Es neatkārtošu to, kas jau tika teikts. Eiropas komisija vienmēr e, ir strādājusi ūdens jautājumos, un 2004. gadā mani aicināja izveidot AKK Eiropas Savienības ūdens instrumentu, kur mēs eh, dubultojam mūsu pūliņus. Es biju reģio ģenerāla direktorātā un mēs eh, runājam par ūdeni un kanalizāciju saistībā ar paplašanāšanos. Tad, kad mēs bijām 15, mēs eh, investējām 1 miljārdu ūdenī un kanalizācijā jaunajās dalībvalstīs un standarti dzeramā ūdens ziņā nebija nemaz tik slikti, bet uh, kanalizācijā gan tie bija slikti līdz 2004. gadam saskaņā ar notekūdeņu direktīvu mums bija šie standarti jāuzlabo, un tas iesaistīja daudzas PPP, eh, tāpēc es pilnībā atbalstu Pēret kundzes teikto, uh, un mēs arī atbalstām šo politisko iesaisti ūdens sektorā jo uh, publiski privātajās partnerībās uh, uh, ir problēmas, uh, ir uh, pašvaldības uh, no vienas puses un uh, startautiski milzīgi uzņēmumi no otras puses, un jums var būt uh, vislabākais regulējums, kāds jums var būt, uh, vienkārši pie sarunu galda nav līdzsvars, uh, spēku līdzsvars, es piedalījos uh, koncesiju uh, atjaunošanas sarunās, un tas bija ļoti sāpīgs. Un, um, paraugieties uz PPP vadlīnijām, kuras es sastādīju uh, 2003. gadā. Paturot to prātā, mēs uh, uzsākām ūdens instrumentu. Ja nemaldos, tad uh, pūliņa tika uh, gandrīz divkāršoki, ja revizija parātas skaitļi ir pareizi, un viņiem vienmēr ir taisnība, to mēs zinām, un skaitļi saka, ka ūdens instrumentā ir uh, dubultots investīcijas, un mēs ļoti rūpīgi pētām revizijas palāts teikto, un uzreiz jau gribu precizēt to, ka komisija ļoti nopietni uztver revizijas palāca ieteikumus un jau ir sākta virkne pasākumu. Gribētu uzsvērt arī to, ka revizijas palāta veica revīziju par kaut ko, kas sākās 2003. un 2004. gadā. Tātad to viņi revidēja, projekts noslēdzās, un tad tika publicēts ziņojums pagājušajā gadā vai šogad. Pagājušajā gadā. Tātad eh, ir zināma laika nobīde, kas jāņem vērā, jo 2003. 4. gadā komisija mainīja virkni savu prākšu, lai strādātu efektīvāk, jo mēs nevēlamies uz eh, investīcijām balstīt palīdzību, bet uz eh, rezultātiem balstīt palīdzību. Kopš 2004. gada tika pārbaudīts riska novērtēšanas sistēmas, tika izveidot kvalitāte atbalsta grupu visos projektos, jo galvenais ziņojuma punkts ir ilgtspēja. Un tur mēs droši vien visi esam viensprāts, un te nav runa tik daudz par fizisku infrastruktūras uzbūvēšanu, bet par tās pārvaldību. Un tas ir saistīts ar to, ko kundze teica par to, ka tarifiem jābūt pieejamiem. Uh, Tātad, ja netiek pareizi noteikti uh, tarifi, kas uh, sēdz operatīvās izmaksas, uh, bet kas ir arī pieejami, tad šī schēma nedarbosies. Tas pats attiecas uz to, ja ūdens tiek izdalīts bez maksas, kādam taču ir jāmaksā par darbības izmaksām, par uzturēšanu, un kurš tad to darīs, tā ir valsts. Tātad es saku, ka tad, kad mēs raugāmies uz valstu trauslumu, nedrošību, uh, tad eh, šī nedrošība eh, neparādās tikai vienā jomā, tā parādās visās jomās, un mums eh, šādās nedrošās valstīs ir jākoncentrējas uz ūdens projektu labu īstenošanu. Tās pašas valsts mums prasa arī pārtiks palīdzību un ceļu būvi, jo viņiem trūkst pārtiks un viņiem nav ceļu. Tātad ir šādi aspekti, kas viens otru pastiprina nabadzībā, un tas ir ļoti sarežģīti. Uh, iekšējā ārējā novērošana, monitorings, ko esam veikuši, ne eh, pēc eh, šīs eh, ties, palāts revīzijas, bet pēc citām revīzijām mēs esam mainījuši savu monitoringu sistēmu un šobrīd ir ehm, tāda reaktīva monitorēšana ir novērotāji un viņi ziņo, un tad komisija veids pasākums, ja kaut kas ir jāmaina esam arī sastādījuši vadlīnijas, un es atbalstu to, ka septembrī nākamgad mums būs vēl viena rokas grāmata, bet pie tā atgriezīšos vēlāk. Vadlīnijas, ko esam sastādījuši, tātad ūdens instrumentu kopums un budžeta atbalsts, tam gribētu pieskarties. Mēs sniedzam budžeta atbalstu virknē sektoru, kur ir saikne ar ūdeni. Tātad mums ir politiskais dialogs, kas ir būtiska daļa, ko Eiropas Savienība var darīt. Es biju Eiropas Savienības vēstnieks Ugandā līdz septembrim. Man bija tā privilēģija ziņot jums par progresu politiskajā dialogā, pat ja progress nav pilnīgs. Kā tie, kas pazīst Ugandu, zinās, ka tur ir sarežģīta situācija, bet es gribētu um, ziņot par kādu uh, projektu, kur uh, Kampala taunā tika paplašināta kanalizācijas sistēma. Tā ir pilsēta, kurā dzīvo 3,5 miljonu iedzīvotāju, kur 2,5 miljonu vai pat visi 3 miljoni dzīvo graustu rajonos. Un problēma ir tā, ka ūdens kompānija neredz jēgu pieslēgt ūdens apgādēji šos graustu rajonus, jo uh, tas nenesīs nekādu peļņu. Un tad mēs nācām iekšā ar šo jaukto projektu, sniedzot finansējumu, lai viņi var pieslēgt ūdens apgādē un kanalizāciju arī šos rajonus pilsētā. Vai tie bija viegli sasniedzama augļi, nu es nezinu. Mums bija jāskatās uz tālu sasniedz, grūti sasniedzamiem reģioniem, uh, Uh, Ugandas ziemeļos 25 uh, gadus, ir šausminoša situācija, joprojām ir milzīga nabadzība. Protams, mums ir jāizteno citas schēmas, bet šādas schēmas, kur ir palīdzība, tur 75% līdz 100% tās ir nevalstiskās organizācijas, tās ļoti aktīvi tur darbojas, kur uh, valsts netiek līdzi, tur uh, Uh, nevalstiskajām organizācijām ir tiesības un pienākums piedāvāt projektus. Ir dažādā instrumenta ERTP uh, un arī NSA uh, šīs te budžeta pozīcija, kas mums, protams, ir. Organizējām tematiskos seminārus par ūdeni un arī esam uzsākuši AKK es ūdens instrumentu izvērtēšanu, kas tika uzsākts jūlijā. Un šā gada beigās tad eh, būs šis novērtējums gatavs. Agrāk eh, ūdens loma ir bijusi ļoti būtiska, un tā tas turpināsies. 2012. un 2013. gadā apstiprinātie projekti tiks ieviesti turmākajos trijos četros gados. Jūs visi zināt, kāds ir šis projektu apstiprināšanas un uh, ieviešanas cikls, tātad būs projekti, kas tiks ieviesti. Un no politikas puses mums ir jāskata ūdens diplomātijas iniciatīva, ko atbalsta, atbalstīja nesen padome, bet, protams, es ļoti ar lielu interesi gribētu uh, uh, sazināties arī ar pilsoņu ūdens iniciatīvu, ka tas varētu, jo tas varētu būt arī vēl viens uh, stiprinājums mūsu politiskajam mandātam. Uh, Es atbalstu to, ka septembrī cilvēktiesību padome uh, pieņēma uh, rezolūciju par cilvēktiesībām uh, uz ūdeni. Tas bija pavisam nesen, un mēs jau sākam pie tā strādāt, un tas būtiski maina mūsu darba veidu. Es pieņemu kritiku, ka agrāk mēs uh, varbūt darījām tikai to, kas bija vienkārši, bet uh, visiem jau ir tāda tendence izvēlēties vieglāko ceļu. <clears throat> Tātad eh, Eritreja un Somālijā, piemēram, nav vispār donoru, un eh, tur ir grūtāk eh, darboties. Un ūdens drošība varbūt nav bijusi pietiekam svarīga. Ilgtspējīga enerģija, ūdens enerģija. Nākamgad Zviedrijā notiks ūdens nedēļa, kur galvenā tēma būs ūdens un enerģija. Uh, tās nākotnē ir ļoti svarīgas tēmas. Mēs zinām, cik ļoti IKP izaugsme un cilvēku uh, labklājība ir ļoti saistīts ar enerģijas patēriņu. Un tas ir svarīgi. Ņujorgā tika teikts, ka jābūt ilgspējīgam attīstīgas mērķim par enerģiju. Un uh, jūs pareizi sakāt, ka jābūt tādam par ūdeni no Eiropas Savienības puses. Uh, Mēs esam pasaules spēlētājs, un mums ir jāuzklausa visas balsis, un tad kopīgi jāpieņem lēmums ANO ietvarā. Gribētu minēt arī paziņojumu par uh, pienācīga uh, dzīvi. Mēs to sastādījām, un tad padomu pieņēma secinājumus, un uh, kopā ar ūdens diplomatijas iniciatīvu uh, tie ir mūsu instrumenti, mūsu vēstniekiem, lai īstenot politisko dialogu. To gribu uzsvērt. Gribu uzsvērt faktu, ka var uh, uzbūvēt cik uh, vien brīnišķīgu ūdens attīrīšanas iekārtu, cik vien vēlties, tas neko nedos, ja neviens to nepārvaldīs un neoporēs. <clears throat> un ir jāpanāk šīs te šķērs subsīdijas eh, starp nabadzīgiem bagātajiem. Tas nav eh, valsts vai donoru uzdevums, tas ir eh, valsts uzdevums. Tātad tikai ar politisko dialogu starpniecību ar valsti un ar labu pārvaldību mēs varam palīdzēt valstī kopā ar privātiem operatoriem veikt darbu, kas tiem ir jāveic pilsoņu labā. Šeit nav nekāda īsā ceļa. Uh, Es dzirdu globālas alianses, globālas iniciatīvas, bet, manuprāt, ūdens ir ļoti vietējs jautājums. Tas nav gl globāls jautājums. Jā, politika uh, un uh, vadlīnijas un rokas grāmatas, jā, bet šī pieeja ūdenim ir ļoti piesaistīta kopienam, vietējam līmenim. Un uh, 93. gadā bija Malāvija Un uh, tur ūdens pieeja var eksistēt tikai tad, ja cilvēku vidū ir solidaritāte, ja viņi ir gatavi samaksāt savu nelielo daļiņu par šo ūdeni. Šobrīd uh, ūdens uh, jautājumu iekļaušana visās jomās ir tas, ko cenšamies darīt. Ir virkne sektoru, kur ir budžeta atbalsts un ir virkne valstu. Jūs zināt, ka mēs vienmēr prasām saņēmēju valstī, uh, kurā jomā viņi vēlētos palīdzību, un daudzas valsts saka ūdens, un tās ir 19 valstis, bet 49 valstis ir teikušas pārtiks nekaitīgums, 25 ir teikušas enerģija. Tas ir vienkārši piemērs. Tad, kad viņi saka to, tad uh, mēs pārbaudām, vai citi attīstības partneri to pašu dara, mēs eh, cenšamies koordinēt mūsu pūliņus, ir virkne valstu, kurās esam īstenojušas kopīgas programmas ar dalību valstīm, un tas ir pirmais lielais solis, manuprāt, ko šogad esam paveikuši, tātad šīs kopīgās programmas, lai novērstu to, ka dalībvalsts un komisija min viens otram uz papēžiem. Uh, Tā tad ir šī globālā koordinācija, mēs eh, koordinējamies ar ASV un citiem, un tas, ir darīt, tas tiek darīts valsts līmenī. Un eh, vienmēr ir jāņem vērā, kāda ir pārvaldība arī attiecībā uz ūdens resursiem valstī, jo kādam tas ir jādara valstī. Un noslēgumā ļoti ātri gribētu uzsvērt to, ka jā, mēs atbalstām šo te politisko iespēju, kur sniedz parlaments eh, ņemot vērā uh, ANO cilvēktiesību padomas septembra rezolūciju, mēs uh, atbalstām Eiropas pilsoņu iniciatīvas iesniegšanu, lai varētu to apspriest un censties rast veidu, um, kā uh, uzlabot efektivitāti un uh, ņemt vērā visu ieteikumus. Paldies, un esmu jūsu rīcībā jautājumiem. Paldies! Paldies, Ridolfija kungs, un Dēvas kungam ir jautājums, lūdzu. Uh, Jā, es vēlos pajautāt Robertam, nu ne tikai viņam visiem šeit klāt, mm. tā teikt, spontāni pajautāt. Mm, mēs runājam par uh, graustiem Ugandā, un jūs vēlaties uh, upju ūdeni piegādāt arī tur, kur atrodas šie grausti ar eh, krāniem. Bet ko mēs darām, lai uh, uzkrātu uh, nokrišņu ūdeņus, lietas ūdeni, vai lietas ūdens vispār dzerams? Un ko dara šie cilvēki graustos ar uh, lietus ūdeni, kas pie viņiem nonāk? Varbūt tas būtu efektīvāks veids, kā viņus apgādāt ar ūdeni. Es nezinu, tas vienkārši jautājums. Uh, Es domāju, ka mēs uzklausīsim visus jautājumus, un tad mums būs, eh, visiem būs iespēja atbildēt. Gomešas kundze. Paldies, Bārbara. Un paldies, ka nu, tiek rīkotas tieši šobrīd eh, šī diskusijas. Tad griežos, eh, tikko atgriezos no Etiopijas, un uh, Man ir daudz jautājumu. Katrīna Albuquerke, mana laba draudzene, kad arī viņa šeit nav fiziski, bet nu, mums bija iespēja viņu uzklausīt. Um, un ļoti labi, ka viņa tik enerģiski um, stāsta par saviem projektiem un iniciatīvām cilvēktiesību jomā. Es atgriezos no Etiopijas un es jautāju komisāram Piebalgam, Un ļoti labi, ka šī sanāksme kopīgi tiek rīkota ar attīstības komiteju. Mums bija uh, kopīga parlamentāra asamblēja starp uh, ES un ANO, un es jautāju komisāram piebalgam, pamatojoties uz etiopiešu uzdotiem jautājumiem. Viņam viss ir ļoti sarežģīts valstī. Es redzu, ka sadarbība ar Eiropas Savienību nekalpo etiopiešiem un uh, pavisam nekalpo uh, Eiropas Savienības tēlam. Uh, Norgrovs kundz pieminēja, Etiopijā dažs lietas iet ļoti labi. Es nešaubos, ka tas tā ir, bet es te par kopēju ainu runāju. Etiopija kā tā attēlota revizijas palātas ziņojumā. Uh, Te ir visvairāk līdzekļu, 32 miljoni no EDF. EDF šeit, šai parlamentā neviens nekritizē. Tas ir nepārbauda. Šis parlaments nepārbauda šos piešķirtos līdzekļus, bet uh, šo lielo programmu neizvēlējās uh, revīzijas palāta, uh, lai to papētītu sīkāk. Un es zinu, revīzijas palātas secinājumu, mēs zinām komisijas atbildi par faktu. Revīzijas palāta raksta, ka no visiem projektiem, kas tika izanalizēti, laba tiesa ultimatīvi nekalpo cilvēkiem. Un, iespējams, nodomi bija labi, bet kā paneļa eksperti teica, viss atkarīgs no īstenošanas. Un visi saka, Eiropā un Āfrikā e, šie līdzekļi ir vislabākais e, ceļš uz priekšu korupcijai un neliederīgai izmantošanai. Jā, viena valsts ir tāda pietiekami trausla un labi, lai to, to varētu vēl izprast, bet mēs runājam par Etiopiju, par valsti, e, tas, kas nemaz nav nestabilitāte, tāda ļoti stipra pat totalitāra, var teikt, valsts. Tā kā kapacitātes tur ir, šī valsts var aizstāvēt savas intereses. Problēma ir korupcija. Korupcija, kas iesaista uzņēmumus, Eiropas uzņēmumus, vietējos uh, apakšu uzņēmējus un valdības, kas uh, atlasa šos apakšu uzņēmējus ļoti necaurskatāmā veidā, ja vispār ir kāda procedūra. Un es jautāju, uh, komisāram Piebalgam par itāļu kompāniju Kosta. Un komisārs Piebalgs teica, ka šo procesu izmeklē arbitrāžas tiesā, jo miljoni nodokļu maksātā naudā e, ir zaudēti. Šai kompānijai vajadzēja starp Adisabebu un Džibuti e, dzelzceļu izveidot, un bija projekts arī par ūdens e, tuneļiem. Miljoni ir izdoti uh, kompāniju šādā necaurskatāmā veidā atlasīja valdība. Nu, rezultātā tas ir vēl kāds projekts, uh, uz ko norādīja Etiopijas žurnālists. AB uh, finansē šo projektu Gilbel GB. Nu, runa ir par elektrifikāciju Omoveo upē Tagad pirmo un otro posmu finansēja viena kompānija, trešo. Un trešais posms bija jāinvest, jāfinansē tieši investīcija bankai. Bet atkal tur darbi nevirzās uz priekšu. Vēl viena itāļu kompānija Salīnī, ko vajāja jau Itālijā par korupciju. Tā ir garš stāsts. Etiopija sakarā ar korumpētiem darbiem ziemeļos, Tanabelas ra rajonā. Mm, kā tad ir, ka komisija un e, investīcija banka kopīgi finansē šīs lietas, un mēs par to nezinām? Nu, revīzijas palātas e, pētījuma rezultātos uh, Uh, nemaz neparādās uh, atsaucies uz šiem problēmām Etiopijā. Un tagad par kādu citu uh, projektu. Nairivā. Um, tur ūdens resursi arī iztrūkst, bet etiopieši turpina būvēt šo dambi, kur iesaistījušies arī ķīnieši ar savu finansējumu. Bet mēs eh, tagad eh, arī eh, vēlamies piedalīties šajā Nīlas upes projektā, kur runa ir par elektrifikāciju, bet kur nekas nav teikts par lauksaimniecību. Un šajā kopīgajā uh, sanāksmē parlamentārajā asamblējā es konkrēti jautāju, vai Nīlas upi var izmantot lauksaimniecības projektiem, lai palīdzētu iedzīvotājiem, ne tikai elektrifikācijas nolūkiem. Un atbilde bija, viss Etiopijā ir lieliski, valdība visu dara priekšzīmīgi. Man ar to ir liela problēma un es rakstīšu komisāram. Bet tā kā mums ir šī diskusija, jūs pajautājiet viņam un investīciju banki pajautājiet par ļoti konkrēto šo projektu analīzi, lai mēs neatkārtot kļūdas un lai precizētu valsts tēls sabiedrības acīs ir iznīcināts. mūsu palīdzība nav nekāda efekta. Cilvēki apzinās, ka valstī notiek plaša līmeņa korupcija. Un kā uh, Pērēc kundze teica, es neuzskatu, ka ar šo iniciatīvu, ko padomu ir pieņēmusi, viņi kontrolēs konkursu procedūras. Īstenībā tur standarti tiek pasliktināti, nevis uzlaboti. Tā ir vēl viena plaša iela korupcijai un uh, nodokļu maksātāju naudas neliederīga izmantošanai. Tas nepalīdzēs mums panākt mūsu rezultātus, un nekādas universālas tiesības te netiks nodrošinātas. Anā Kumes. Paldies, um, Anā Govešā, un mūsu ārējiem viesiem gribu ziņot, ka Anna Gomeša bija mūsu referente ziņojumā par cilvēktiesībām cīņu pret korupciju. Okay. So, um, Veronika Dikai. Nākošais uh, runātājs Veronika Dikaizer. Paldies, priekšsēdētāji. Es neizteikšos tik garu un plāšu kā nu Gomeša. Es gribēju pasvītrot divus, trīs jautājumus, kas man likās šajā klausīšanā ļoti būtiski. Euh, Pirmo euh, punktu pieminēja Anna saistībā ar politiku, valstīm, attiecībām starp valstīm, vietējām pašvaldībām un kopīgām programmām ar komisiju. Domāju, ka pilnīgi noteikti, ka ja šeit nesavedam mēs jautājumu kārtībā, tad visam trūksta pamatām Tāpat arī mums it īpaši jādomā par to valstīs, kur situācija ir visai trausla. Tas katrā ziņā ir pirmais punkts, no kā mums jāvadās. Tad, kad mēs apmeklējam Leisahāras Āfriku, mēs tur dodamies bieži un, manuprāt, tas ir pats pirmais, kas jāpasvītro un saistībā ar ar uh, ūdeni, ar uh, sanitāciju daļu no budžeta, kas varētu tikt veltīta šiem jautājumiem. Otrais punkts ir jautājums par mobilitāti. Mērķu un iedzīvotāju. Iedzīvotāju mobilitāte kļūst milzīga problēma. Un Es nesen, kad biju Libānā, es biju izbrīnīta. Bekas ielajā. Es tikos ar Sīrijas bēgļiem, un skats bija briesmīgs. Tūkstošiem bēgļu kopā tas ir, ir uh, skats, eh, ko grūti aizmirst. Tomēr eh, Libāna, kas ir valsts mazliet savāda valstiskā ziņā, un tas fakts, ka tur ir pusotras miljons eh, bēgļu uzņemti, bet atsakoties pilnīgi tos uh, kaut kādā veidā strukturēt, vai, tie, vai tās būtu apmetnes vai kas labi ar to nodarbojas NVO, taču pilnīgi nekas nenotiek. Kādu infrastruktūru līmenis ir? Es redzēju, kā bērns mēģina um, kau, eh, graus tvaizes eh, galiņu apsēdies uz atkritumu kaudzes. Eh, un atceramies viduslaikus Eiropā un, un mēra epidēmijas. Tad, kad nebija kanalizācijas Libānā, tieši tā tas arī ir. Ūdens apgādes nav, ir atkrituma kalni, pusotras miljonas cilvēku tā dzīvo. Domāju, ka mūsu lieliskās attiecības ar Libānu tomēr varētu mūs mudināt šo līmeni. Šajā sakarā pateikt, ka jūs eh, ļoti labi, ka jūs esat viesmīlīgi, tomēr palūkoģieties, kas notiek apkārt, jo eh, kas var rasties tuberkuloze, parazīti eh, slimības, un nav nekas paredzēts, lai sniegtu šiem cilvēkiem palīdzību. Es varētu nosaukt tūkstošiem eh, piemērus. Un valstīs, kurās mēs varētu domāt, ka šādas nelaimes ir izskaustas, mēs redzam, kas notiek, ka, eh, kas notiek eh, citos gadījumos, un iedomājoties jau septiņus miljonus pārvietoto personu no Sīrijas, kas ar tiem notiks. Tālāk par nabadzību. Jūs jau pieminējāt, iepriekšējais runātājs pieminēja šo jautājumu, bet par liberalizāciju šajā sakarā. Es ļoti tuvu, pareizāk sakot, es esmu parakstījusi um, iniciatīvu, par kuru runā Pereikundze, un ne tāpēc, ka es negribētu atzīt eh, privāto operatoru lomu pat tad, ja kāds pakalpojums ir publisks, jūs zināt, ka publisks operators var deleģēt uh, uzdevums privātajiem operatoriem un tomēr palikt saimnieks. Bet, ja kāda publiska publisks īpašums, būtisks īpašums paliek valsts rokās, manuprāt, tas ir ārkārtīgi būtiski. Un ir jāsako tam, lai vistrūcīgākie netiktu izslēgti. Tad, kad mēs runājam par enerģijas liberalizāciju Eiropā, kas ir noticis, mēs esam redzam, ka ir ienākuši neskaitām operatori un, un jau operatoru izvēle kļūst par gal cietu riekstu, kas nav atrisināms ikvienam, kurš uh, stāv tālāk no tā, un ja ikvienam ir jāsāk izvēlēties, tad jau vistrūcīgākajiem ir grūti. Un uh, šī situācija, ka tad, kad tas pats pakalpojums bija pieejams par vienādu eh, visiem, bet tas nozīmē, ka vietās, kur ūdens piegādāšana izmaksā dārgāk, ūdens sāks maksāt dārgāk, un tas eh, apgrūtinās uh, taiskaitā tos, kur varbūt pat nav nabadzīgi, bet ir netik ļoti turīgi, un tādā veidā sāks parādīties arī šādas, šādas situācijas mūsu valstīs, un ūdens sakarā tas nu, būs tieši tāpat, un, un tas. Un mēs nonāksim pie nabadzīgo kategorijām, kas varēs saņemt E, e, tiks izveidotas nabadzīgo kategorijas, nabadzīgo etiķetes, kuriem būs tiesības izmantot ūdeni, enerģiju par pieejamām cenām. Vajadzēs aizpildīt 30, 40 dažādas formulārus, e, cilvēki tiks nodēvēti par trūcīgiem, un visi zinās, ka viņi ir trūcīgi. Tāpēc mēs cīnīsimies, lai ūdens paliktu universāls īpašums un nevajadzētu kādam tikt identificētam kā nabadzīgam, lai viņam būtu piekļuve ūdenim. E, tālāk par e, privātiem, privātu operātoru darbību uzra, valsts uzraudzībā, es to pilnībā saprotu, bet Vēl viens svarīgs jautājums ir ūdens resursu uzņemšana. Teiksim, šeit es domāju valstis tādas kā Izraela, Palestīnu. Un ja mēs ņemam ūdens resursus, ko viņi varētu izmantot, mēs redzam, ka okupanti uh, paņem sev šo ūdens daļu un okupētajiem nekas nepaliek. Tāpēc ūdens kaptācija, jeb ūdens iegūšana ir ārkārtīgi svarīgs jēdziens. Lūk, tas no manas puses ir viss, un es gribu vēlreiz pateikties runātājiem par ļoti bagāto uzstāšanos un vēlreiz paužu savu gandarījumu par to, ka šī pilsoņu iniciatīva ir savākusi jau tuvu tūkst diviem miljoniem pārakstu. Tas ir ļoti spēcīgs signāls, un es ceru, ka komisija to ir pamanījusi, uztvērusi un arī reaģēs ar attiecīgu likumdošanu šajā sakarā. Paldies! Un tagad sarakstā ir Veržjā kundze un es pati informēju mēju visiem panelistiem, ka 12.30 mums ir jābeidz, un jūs varat tikai atbildēt uz jautājumiem un ne uz komentāriem. Lūk, Veržā kundze, vārds jums. Es mēģināšu izteikties īsāk nekā divas iepriekšējās kolēģis, 5 minūtes katram izteikties būs samērā daudz, bet tā kā es piekrītu daudz kam sacītajam, tad Pirmkārt, gribu paust gandarījumu par šo uzklausīšanu, jo labu laiku mēs esam mēģinājuši to, to iekārtot, un ļoti labi, ka tā ir DRO un DEV komiteju uh, Eh, iniciatīvu un ļoti labi, ka mēs izceļam tiesības uz piekļuvu sociāla-ekonomiskām tiesībām un tā kā mēs ar Dievu sadarbojamies šajā ziņā, tad mums ir vairāk mūsu apakškomitejā jāvirza priekšplānā ekonomiski sociāls tiesības. Tas, ko viss, ko jūs sacījāt, ir ārkārtīgi bagādīgi un dos mums iespēju rast labākas iespējas sadaroties, sadarboties varbūt efektīvākā veidā. Īpaši gribu pasvītrot e, jautājumu par pieju vistrūcīgākajiem, vai tās būtu valstis, vai tie būtu cilvēki, jo šajā ziņā domāju, ka NVO un vietējo projektu loma ir izšķirīga. Esmu uzklausījusi daudz pārmetumu no NVO puses, kas strādās šajā jomā un startautiskajā līmenī, ka ļoti bieži viņi e, ņem pretī ir komisija, kura saka mazus projektus neskatāmi. Tāpēc gribu ziņot to komisiju šajā sakarā, un arī jūs mums to teicāt. Viet vietējie projekti ir efektīvāki, un tā kā es esmu galēji kreisu pārstāvi, gribu teikt, ka viņi ir rentablāki, tai skaitā Eiropas komisijai un Eiropas eh, Savienība investīciju ziņā. No manas puses tas gandrīz tas ir viss par Eiropas eh, pilsoņu iniciatīvu Es to atbalstu, ļoti žēl, ka Francija nav iesaistījusies pārāk šajā iniciatīvā, un es saprotu, kāpēc, bet tā bija tikai apkāpe. Pājārkungs, manuprāt, jūs sacījāt, ka jautājums ir par eh, valsts eh, kontroli pār Eh, šo jautājumu ir jābūt kādai publiskai autoritātei, kas to kontrolē, un tā ir arī, tas ir jautājums, kas stāv aiz pilsoniskās iniciatīvas. Tas ir būtisks jautājums, to sacīja Veronika Keizer, un mēs Tam piekrītam, un esmu gandarīta, ka pilsoniskā mobilizācija ir eh, devusi iespēju izņemt ūdeni no koncesiju direktīvas, jo tad tas būtu juridisks ietvars, kas tiktu um, adaptēts šai spēc, specifikai, un varbūt, ka mēs arī panāksim kādu virzību universālu pakalpojumu ziņā, jo Veronikas Dekaizers sacītā sakarā domāju, ka uh, Eiropas Savienības tekstos uh, ir šī nepieļaujamība, ka viņi vairāk ir vērsti uz eh, karitatīvo darbību nekā uz universālu pieeju. Lūk, tās bija mans pārdomas šajā sakarā. Paldies! Thank you, Madam Veržā. I have a question to uh, Madam Norgrove. Man ir jautājums Norgrovs kundzei, jo jūs runājāt par to, cik svarīgi ir koncentrēties uz tiem, kuri tīrās publiskās toaletes. Man tas ir tā jānosaucās. Un nesen mēs uzņēmām neaizskaramo kastas piederīgos eh, Indijā. Vai tas ir atspoguļots jūsu um, projektos un vai jūs esat domājuši par diskrimināciju, kas balstīta uz kastu? 12.30 tulki mūs atstāja, un tāpēc es lūkšu visus ekspertiem atbildēt trīs minūtes. Sāksim ar jums, Pērē kundzi, jo, jo jūs runājat franču valodā jumpārģie izteicās angliski. Es sacīju, ka jums ir divas, maksimāli trīs minūtes. Sāksim ar jums, jo tā kā jūs runājāt uh, franciski, tad vārds jums pārējie runās angliski. Man ir jārieģē saistībā uz sacīto no zāles. Protams, pirmkārt gribu pateikties tiem, kuri ir parakstījuši pilsoņu iniciatīvu domāju, ka ir svarīgs šis jēdziens par publisku kopīgu īpašumu, tāpat arī šī gadu garumā ilgā cīņa par to, lai šis, ja ne universāls, tad vismaz publisks um, pakalpojums uh, tiktu izveidots. Es saprotu arī, ka tas nav viegli, jo jēdziens par publisku uh, pakalpojumi atšķirs eh, dalībvalstīs eh, vienā un otrā. Tomēr mums ir jāmēģina virzīties uz priekšu un šajos dažādajos mērogos valstis, eh, reģionālās pašvaldības, vietējās pašvaldības un jāmēģina noteikt viena un otrāvja loma. Un tad, kad mēs to, par to runājam attīstības ziņā, tad arī mēs runājam par solidaritāti starp operatoriem, un arī šajā sakarā es nekādā ziņā negribu uh, izteikt neko attiecībā uz eh, kaimiņu, kas sēž no manis pa labi, bet es no saviem vārdiem neatkāpjos, un eh, francūzieti būdam, es apzinos, ka mēs esam daudz kopā arī varam par daudz ko pateikties lielajām multinacionālajām firmām, bet tām ir jābūt valsts kontrolē. Un visas kampaņas, kas ir tikušas īstenotas remunipalicēšanas un eh, koncesiju pārskatīšanas ziņā, kā arī aktīvas lobēšanas ziņā, tad, kad notiek diskusijas par koncesijām, konkrēti no Vācijas puses, kas līdz ar citiem ir panākusi to, lai ūdens tiktu izņemts no koncesiju direktīvas, jo mēs uzskatām, un komisija taiskaitā ir uzskatījusi, ka ūdens nav tāda pati prece kā pārējās. Un ar to es arī gribētu nobeigt savu uzstāšanos, bet pašā noslēgumā tikai piebildīšu, ka Tagad pilnīgi noteikti mums ir jāpanāk, lai komisija turpina iesākt to, to, ko tā jau ir paveikusi koncesiju direktīvas sakarā, un lai mēs varam kaut ko plašāk panākt šajā sakarā, un varbūt tiktu pārskatīti jēdzieni publiskais, privātais, publiskais valsts Eh, partnerības, lai šeit būtu panākta lielāka skaidrība. Es nerunāju par atgriešanos pie padomu stila sistēmas, tas nekad nav bijis mūsu darba mērķis mūsu federācijā, un es vienkārši vēlos, lai šī iniciatīva būtu, kā to Dekeizers kundze, ja nemaldos, sacīja